Good morning, colleagues. And, uh... Labrīt, kolēģi. Sirsnīgi jūs sveicu šī rīta uzklausīšanā. To mēs vadīsim kopā. Vilija Blinkavičote, viņa ir sieviešu tiesību komitejas vadītāja, un es. Šī rīta uzklausīšana dod iespēju gan sieviešu tiesību komitejas, gan arī Libi komitejas deputātiem uzklausīt uh, dažādus ekspertus attiecībā uz Eiropas aizsardzības rīkojumu ieviešanu. Šis tiesību akts ir ārkārtīgi nozīmīgs abām mūsu komitejām un, protams, arī visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Kolēģi, kā zināt, ar šo direktīvu tieks ieviests mehānisms, kas ļaus savstarpēji atzīt aizsardzības pasākumus krimināllietās. Šīs direktīvas pasākumi ir jāīsteno dalībvalstu tiesību aktos, un tas ir jādara līdz 2015. gada 11. janvārim. Tagad ir pagājuši gandrīz trīs gadi, un ir arvien vairāk bāžu par Eiropas aizsardzības rīkojumu efektivitāti. Mēs redzam, ka līdz šim ir izdoti tikai septiņi šādi rīkojumi, un tas eh, mūs visus ļoti uztrauc. Deputāti noteikti par to izteiksies, un uh, Arī līdzpriekšādātāja Vilija noteikti par to runās šīs uzklausīšanas laikā. Ļoti atšķirīgās dalībvalstu sistēmas attiecībā uz cietušu aizsardzību, tajās kā arī dažādo instrumentu sarežģītība, ir tikai daži no iemesliem, kas ir uzsvērti Eiropas aizsardzības rīkojuma izvērtējumā. To arī šodien mums prezentēs, un tieši tāpēc arī šis rīkojums tik maz tiek lietots. Kolēģi, šī uzklausīšana ir iespēja uzklausīt um, ekspertu viedokli, un tas ļaus mums sagatavot tālāku ziņojumu saskaņā ar reglamenta 55. pantu. Un um, šo ziņojumu gatavos divi līdzreferenti no abām komitejām par šo tiesību aktu īstenošanu. Tas būtu ievads no manas puses. Protams, ka mēs uh, dzirdēsim arī um, to, kas uztrauc mūsu deputātus, un uh, tagad došu pārdu ievadam Uh, Bilijā Blinkevičūtei no Sieviešu tiesību komitejas. Paldies! Morais kungs, sirsnīgi sveicu visus uh, deputātus no abām komitejām. Šīs kopīgās sanāksmes ir kļuvušas par labu paradumu, tāpēc, ka mēs esam kopīgi atbildīgi par ļoti daudziem dokumentiem. Tieši tāpēc arī uh, mums ir izveidotas tik labas darba attiecības starp abām komitejām. Eiropas aizsardzības rīkojums bija loģisks solis uz priekšu, ņemot vērā tos aizsardzības pasākumus, ko var veikt pašas dalībvalstis. Pirms direktīvas pieņemšanas tika lēsts, ka, m, mm, tas notika 2010. gadā, ka 100 eh, tūkstoši sieviešu, kas dzīvo Eiropas Savienībā, uh, ir eh, saņēmušas aizsardzības pasākumus saistībā ar eh, vārdarbību pret eh, dzīmumu. Tāpat arī mēs sapratām, ka ir ļoti liels uh, potenciālo rīkojumu izmantotāju skaits. Tātad, ja šīs sievietes ceļo Eiropā uh, vai nu regulāri vai arī ik pa laikam. Taču saskaņā ar uh, pētījuma rezultātiem, šo pētījumu jums eh, šodien prezentēs uzklausīšanā, ir izdoti tikai septiņi Eiropas aizsardzības rīkojumi. Šis skaitlis ir eh, patiešām uztraucošs, un es ceru, ka šīs dienas uzklausīšanā mēs varēsim labāk saprast, kāpēc tā ir. Es ceru, ka šis pētījums uzklausīšana un arī ziņojums, ko uh, uh, Fēma un Liebe komitejas raksta kopā, ļaus mums labāk saprast, kā tiek īstenots Eiropas aizsardzības rīkojums. Cerams, ka tiks sagatavotas rekomendācijas īstenošanas uzlabošanai. Mūsu pirmie runātāji būs līdzreferenti Sorāja Posta un Himenesa Beserīlā. Sāksim ar Sorāju Postu. Lūdzu, jums ir atvēlētas 5 minūtes. Paldies, priekšādātāji! Labrīt, priekšādātājs mm, kundze un priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, eksperti! Domāju, ka šis ziņojums un šī uzklausīšana ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs labāk saprastu um, šo problēmu. Patiešām žēl, ka mēs nevaram aizsargāt uh, personas ar šo aizsardzības rīkojumu. Jebkura veida vārdarbība pret cilvēcisku būtni ir cilvēka cieņas aizskārums, un tas savukārt ir pamats visām cilvēktiesībām, tieši tāpēc to vajag respektēt un aizsargāt. Dalība valstīs ir vērojams aizsardzības trūkums, ja runa pār vārdarbības starp personām. Uh, Mēs redzam, kā valstīm nav izdevies eh, nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību. Tāpat arī mēs redzam no vairākiem pētījumiem, ka dažāda veida vardarbība un eh, seksuāla vardarbība pret sievietēm galvenokārt eh, mm, attiecas tieši uz sievietēm, un bieži vien līdz ar to šādas vardarbības formas tiek trivializētas. Mums vajadzētu nosodīt uh, to, ka šāda veida vardarbība, vardarbība mājās un seksuāla vardarbība mm, tiek trivializēta un ka pār vainīgajām bieži tiek uzskatītas pašas cietušās. Vajadzētu uzlabot cietušo uzticēšanos varas iestādēm, lai par pārkāpumiem tiktu ziņots un lai tiktu pieprasīti Eiropas aizsardzības rīkojumi. Attiecībā uz aizsardzības rīkojumiem patiešām šokējoši ir dzirdēt, ka uh, Ehm, dalībvalstis, kas ehm, piedalās šajā ehm, rīkojumā, ir izdevušas tikai septiņus šāda veida rīkojumus kopš šī tiesība akta īstenošanas 2015. gadā. Tas rāda, ka mm, Organizācijas, kas darbojas ar cietušajiem, nezina par šo instrumentu. Dalībvalstīm uh, vajadzētu sākt mācības par aizsardzības rīkojumu, lai informētu amatpersonas, kas strādā ar cietušajiem. Un tas ir jādara jau tūlīt. Esam dzirdējuši no komisijas un dažiem ekspertiem, ka šo instrumentu ir ļoti grūti izmantot, tāpēc, ka pastāv ļoti liels atšķirības praksē dažādās dalību valstīs un izmantotās procedūras ir sarežģītas. Tā varbūt ir taisnība, taču Nekas, ko Eiropas Savienība ir sākusi darīt visā savā garajā vēsturē, nav bijis viegli pašā sākumā. Un šeit mēs vēlamies panākt ļoti daudz. Mums vajadzētu nodrošināt mūsu pilsoņus un aizsargāt viņu cilvēcisko cieņu. Tur ir jāiegulda visi mūsu pūliņi. Es esmu pārliecināta, ka mums izdosies pārvarēt visas grūtības. Mums ir jāatgādina mums pašiem par līgumu pamatu pamatu un arī par Stambulas konvenciju. Mums ir jāvēršas pret vardarbību un ir jārespektē sabiedrība. Šeit nav runa tikai par robežu vai par institūciju aizsardzību, bet svarīgākais ir aizsargāt personas neskaramību un brīvību. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai mēs uh, iekļautu personas drošību kā prioritāti, un šeit mums ir jo īpaši ir jāaizsargā personas no vārdarbības. Šeit, protams, ir vajadzīga Eiropas komisijas iesaiste. Līdz šim komisija nav izpildījusi savas ziņošanas saistības un nav arī veikusi savus pamatpienākumus kā līgumu sardzēji. Tas arī būtu viss, ko vēlējos teikt. Ļoti labprāt uzklausīšu, kas ir sakāms ekspertiem. Lielas paldies Sarājai Postai. Un tagad vārds līdzreferentēji Himeneses Veserilas kundzei. Lielas paldies, priekšādātāji! Tāpat arī līdzpriekšādātājs kundze, liels paldies. Es eh, vēlētos eh, Visus sirsnīgi sveikt eh, šīs dienas uzklausīšanā. Absolūti piekrītu tām, ko teica Sorāja Posta par pašreizējo aizsardzības rīkojumu situāciju. Man ir tas gods mm, darboties par referenti pašlaik un arī iepriekšējā mandātā Es eh, strādāju pie šī ziņojuma tad, kad Spānijas prezidentūra iesniedz šo priekšlikumu. Es atceros ar kādu prieku mm, šī iniciatīva tika apsveikta, un visi teica, ka mums ir vajadzīgs šāds Eiropas aizsardzības rīkojums. Mēs eh, domājām, ka ir vajadzīgs šāds jauns instruments, lai sistēma kļūtu daudz dinamiskāka un tiktu aizstātas eh, birokrātiskās alternatīvas. Domājot par eh, dzimumu vārdarbību, pats eh, būtiskākais vienmēr ir cietušais. Un šeit mēs jo īpaši domājam par cietušajiem, kuri Mm, dodas uz citām valstīm. Nu, šādos gadījumos iespējams e, šiem cietušajiem ir jādodas uz, e, um, uz policiju, kur varbūt ir jāsazinās citā valodā, un šeit var rasties ļoti daudz problēmu. Uh, Vēlētos atgādināt par Stokholmas programmu, kur tika paredzēti dažādi pasākumi drošības, brīvības un tieslietu jomā. Šeit nav runa tikai par dalībvalstu tiesību apkopošanu, te ir runa par jaunu tiesisku instrumentu. Diemžēl pašlaik mēs redzam, ka šis instruments nedarbojas. Direktīva tika iesniegta 2010. gadā, un tad tika lēsts, ka ir apmēram 100 tūkstoši sieviešu Eiropas Savienībā, kas Mm, savās dalībvalstīs saņem uh, aizsardzību no mm, dažādiem aizsardzības rīkojumiem, kas pastāvēja dalībvalstīs. Mēs uh, cerējām, ka šīs sievietes varētu ceļot, ja tiktu piešķirti šādi Eiropas aizsardzības rīkojumi, bet ir izdoti tikai septiņi eh, šādi rīkojumi. Ja mēs salīdzinām šos septiņus rīkojumus ar simts tūkstošiem nacionālo rīkojumu, tad mm, atšķirības ir milzīgas. Simts tūkstoši cilvēkiem ir vajadzīga pārobeža aizsardzība Eiropas Savienībā, taču ir pilnīgi skaidrs, ka tas nedarbojas. Tieši tāpēc mēs eh, šodien mēģinām saprast, kas īsti nav izdevies. Ir ļoti daudz šādu iemeslu, kāpēc eh, šis pasākums nav izdevies. Dažās dalību valstīs eh, šādu vardarbību pret dzimumiem um, uzskata par kriminālu noziegumu, kamēr citur uh, tā tiek apskatīta civiltiesībās. Tāpat arī aizsardzības uh, rīkojuma saturs atšķiras dažādās valstīs. Protams, ir jāatzīst arī, ka cilvēki, kas ir izmantojuši rīkojumu, saka, ka to uh, izmantot ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tieši tāpēc arī uh, Eiropas aizsardzības rīkojuma īstenošana ir tik sliktā stāvoklī. Protams, ir jāņem vērā krimināltiesību un civiltiesību aspekti. Eiropas parlamenta pētniecības centrs veica pētījumu un atzina, ka trūkst informācijas. Tā kā tik maz rīkojumi ir izdots, nav nekāds pārsteigums, ka ir grūti apkopot informāciju par šo tematu. Taču pētījums ir paveikts un eh, tiek minēts, ka nav arī centrāla reģistra Eiropas aizsardzības rīkojumiem. Līdz ar to ir grūti saprast, kas tad īsti notiek ar šiem rīkojumiem. Dalībvalstīm ir sarežģīti arī īstenot direktīvu, un cietušajiem arī ir grūti saprast, par ko īsti šeit ir runā. Tāpat arī nav paredzēti uh, īpaši nosacījumi attiecībā uz uh, um, īpaši uh, aizsargājumiem mm, cilvēkiem. Nav arī nekādas uh, kontrolas pār to, kā šie aizsardzības rīkojumi tiek īstenoti katrā valstī. Trūkst koordinācijas un trūkst saziņas par aizsardzības rīkojumiem starp dalībvalstīm. Cietušajiem netiek uh, piedāvāta tulkošana. Proti tas taču ir ļoti svarīgi, ja te ir runa par pārobežu pasākumu. Tas nozīmē, ka uh, Mēs varētu vēl daudz ko darīt, lai uzlabotu cietušo aizsardzību. Kā jau es minēju, es biju referente arī iepriekšējā sasaukumā, un tolaik mēs eh, sagatavojām direktīvu. Tas notika 2012. gadā. Šī direktīva varētu palīdzēt aizsardzības rīkojuma īstenošanā. Te ir arī runa par cietušajiem. Tātad te ir runa par uh, veselu tiesību aktu kopumu, kas varētu palīdzēt cietušajiem. Šo direktīvu sauc arī par Budapeštas direktīvu, un te ir iekļauti vairāki nosacījumi, kas ir uzlabojuši cietušo stāvoklī. Uh, Tātad te ir paredzētas tiesības eh, saprast un tikt saprastam, eh, tiesības piedalīties, būt iesaistītam eh, tiesu procesā, saņemt tiesisko palīdzību un tā tālāk. Diemžēl šis aizsardzības rīkojums te nav iekļauts, bet šeit ir vairākas jomas, kur cietušo direktīva ir uzlabojusi cietušo tiesības Un ja mēs varētu pārņemt šos uh, nosacījumus Eiropas aizsardzības rīkojuma direktīvā, tad iespējams mēs varētu arī uzlabot uh, Eiropas aizsardzības rīkojuma īstenošanu. Tikai četri šādi rīkojumi ir izdoti Spānijā, divi Vācijā un viens Itālijā. Neviena cita valsts nav izdevusi šādu aizsardzības rīkojumu. Priekšsēdētāji, mums ir uh, jāizsakās atklāti. Mums vajadzētu šeit uh, izsludināt trauksmes stāvokli, tāpēc, ka sievietes, kas uh, vēlas ceļot, neseņem aizsardzības rīkojumus. Šis skaitlis uh, septiņi ir ārkārtējs. Pirmkārtām nav pieprasījumu, un tas nozīmē, ka kaut kas noteikti nav kārtībā. Mēs varam uzlabot arī daudz ko citu, proti mēs varētu pilnībā īstenot Stambuls konvenciju visās dalību valstīs. Eiropas parlaments šogad sagatavoja pagādu ziņojumu par Stambuls konvenciju un par Eiropas Savienības pievienošanos Stambuls konvencijai. Tas mums radītu uh, atbilstošu ietvaru, lai varētu cīnīties pret eh, vardarbību pret sievietēm. Un, protams, ka tas varētu savā ziņā arī palīdzēt eh, Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanā. Ir jāsaprot, ka šie rīkojumi dažādās valstīs atšķiras. Dažas valstis eh, nodrošina ļoti labu aizsardzību sievietēm, kas ir cietušas no vardarbības. Citās valstīs pieeja ir savādāka. Es nezinu, vai situācija ir uzlabojusies kopš pēdējo reizi to pētīju, bet mums noteikti tas ir jāņem vērā. Iespējams, ka problēmām nesaistās tikai un vienīgi ar Eiropas aizsardzības rīkojumu. Dažkārt varbūt ir vainojamas pašas dalībvalstis, kuras nevar īstenot savu aizsardzības kārtību. Mani patiešām interesē, kas ir sakāms ekspertiem. Uh, Gan Sorāja, gan es vēlamies, lai šis instruments būtu pēc iespējas kvalitatīvāks. Lielas paldies abām līdzreferentēm, eh, Sorājai Postai un Terēzai Himnesai Beserilai. Lielas paldies par to, ka izklāstījāt eh, Eiropas aizsardzības rīkojuma problēmas. Tagad varam uzklausīt, kā jau norādīja Terēza Beserila, eh, mūsu ekspertus jo īpaši mūs interesē tie, kas ir gatavojuši Eiropas aizsardzības rīkojuma īstenošanas izvērtējumu. Šeit ar mums runās Laura Romāna Martina un uh, Neos Oliveras. Viņi mums izstāstīs, uh, kādi mērķi ir uzstādīti, un katram no viņiem ir atvēlēts desmit minūtes, lai viņi varētu prezentēt savus secinājumus. Thank you. Good morning. Paldies, labrīt! Eh, es eh, strādāju universitātē un mēs eh, strādājam mm, balstoties uz direktīvu par Dafne projektu, tā ka mums ir zināma pamatinformācija pētījumā. Mēs gribētu pateikties APRS Eh, par eh, uzticību, ka mums ir uzticēts eh, šis pētījums. Es centīšos sniegt skaidrojuši informāciju par aizsardzības rīkojumu. Tas ir sarežģīti, kā jūs zinat. Pamēģināšu to padarīt vieglāk saprotamu. Un Laura, man kolēģi, pēc tam jums pastāstīs par pētījumu galīgiem rezultātiem. Kā jau teicu, vai kā arī jau dzirdējāt iepriekš, dalību valsts likumdošanās ir ļoti dažādi, atšķirīgi upuru aizsardzības pasākumi. Tie varētu būt, teiksim, šī agresora ieslodzīšana upuriem, teiksim, ir uzturēšanās atļauja ar šī agresoram ierobežotām piekļuvas iespējām, bet eh, principā te varētu runāt par trīs eh, galveniem pasākumiem. Es šeit runāju par iekšējiem valsts pasākumiem. Tātad šādi civila rakstura pasākumi, tos parasti dara caur ģimeņas tiesību eh, palīdzību. Tālāk ir kriminālas sankcijas, procedūras, to veids tiesas. Un tātad tie ir sodi vai kādas citas sankcijas. Tie varētu būt tādi eh, brīdinoši pēc rakstura un varētu būt eh, arī ārkārtas tādi steidzami pasākumi, rīkojumi, kas ir ad hoc parasti uz īsu laiku un pēc dabas tie ir administratīvi. Parasti, protams, policija ir iesaistīta šo eh, rīkojumu izdošanā. Policija ierodas kādā krīzes situācijā, mēģina nošķirt upuru no agresora Un šajā laikā, kamēr tiek uh, gaidīts uz uh, kādu pastāvīgu risinājumu, tad uh, tiek pieņemti šie īstermiņa steidzamie pasākumi. Un atkal normas šeit atšķiras katrā dalību valstī. Bet um, balstoties uz šiem dažādajiem pasākumiem, dažādās dalību valstīs Eiropas Savienība ir izstrādājusi likumdošanas projektu Eh, gadījumam, kad upurs vēlas pārvietoties uz eh, citu valsti. Tur ir vesels eh, spektrs aizsardzības pasākumu, kas balstās uz juridisko sadarbību. Un lielākā daļa to, ko jūs redzat šajā slaidā, tie balstās uz savstarpējas atzīšanas principu. Tiesiskā sadarbība balstoties uz savstarpēju atzīšanu nozīmē, ka ir divas juridiskās struktūras divās dalībvalstīs viena izdod juridisku instrumentu rīkojumu, un tas ir derīgs visā Eiropas Savienībā, tātad jebkurā dalība valstī. Tātad šis aizsardzības Eiropas aizsardzības rīkojums pirmām kārtām ir eh, juridisks sadarbības instruments, un otrām kārtām tas ir eh, upuru aizsardzības pasākums bet nepieciešams atcerēties šo juridiskās sadarbības aspektu, jo tas zināmā mērā izskaidro dažas problēmas, kas rodās. Runājot par citiem aspektiem, un ko arī jūs varat redzēt šajā slaidā, tas saistās ar direktīvas tērumu un īstenošanu. Ir divi ietvara lēmumi par uh, uzraudzības pasākumiem, kā alternatīvu ieslodzījumam, aizturēšanai, uh, un atbrīvošana nosacīti. 603 2013. gada regula, tātad atkal tas ir savstarpējas eh, atzīšanas juridiskās sadarbības instruments, un tur ir runa par valsts iekšējiem krimināla tiesību pasākumiem, ko minēju iepriekš tos eh, ietver šī direktīva, tā rezultātā var tikt izstrādāts aizsardzības eh, rīkojums. Es esmu pievienojis arī upuru eh, aizsardzības direktīvu šajā sarakstā, jo, kā jau Meseril kundze teica, tās nav juridiskās sadarbības instruments, bet tas ir aizsardzības instruments. Un, ja mēs kombinējam šo aizsardzības rīkojumu un upuru aizsardzības direktīvu, tad varētu būt iespējams, ka šie, šīs abas lietas kopā tātad eh, nosac iztrūkstošos elementus. Tātad, kas ir Eiropas aizsardzības rīkojums? Tātad, eh, lai to izdotu, tātad ir persona kas e, ir upuris e, un e, ir konkrēta dalība valsts. Un tā tad valsts var pieņemt kriminālās aizsardzības pasākums. Ja tas ir civiltiesību jautājums, tad tas notiek civiltiesību jomā. Bet, teiksim, krimināla tiesība ietvaros var gadīties, ka persona vēlas pamest valsti, kurā šis aizsardzības rīkojums ir izdots, un doties uz citu, lai tas tiktu īstenots. Ja tas ir civil process, tad eh, attiecīgi jau eh, spēkā ir direktīva. Tā, vai mēs varētu atgriezties uz iepriekšējo slaidu? Tur vēl bija nedaudz informācijas. Labi, nākošo slaidu tomēr. Šeit mēs cenšamies paskaidrot saikni starp eh, direktīvu un ietvaru lēmumiem. Ja cietušais un agresors pārvietojas no uh, rīkojumi izdevēja valsti uz citu valsti, tad direktīva netiek īstenota, bet ietvara lēmumi tad ir spēkā. Tas pats. Un arī aizsardzības rīkojums tiks attiecināts uz uh, agresoru, bet ne uz cietušo. Uh, cietušais, piemēram, dodas no izdevēja valsts uz citu valsti, un uh, viņam ir šis aizsardzības rīkojums. Bet, ja agresors ceļo ar uh, šo cietušo, tad direktīva netiks īstenota, bet uh, ietver lēmums tiks īstenots. Ja agresors dodas no izdevēja valsts uz trešo valsti, tādā gadījumā. Mm, tad uh, uz šo agresoru attieksies uh, pasākumi, kas izriet no uh, ietver uh, direktīvas. Un trešā valsts būs tā sauktā uzraudzības vai uzraugošā valsts. Sistēma ir komplicēta. Tāpēc arī cenšos jums to skaidrot. Mēs jau teicām, ka dalību valstu iekšējā likumdošanā ir daudz dažādu atšķirīgu pasākumu. Tomēr kad mēs runājam par aizsardzības rīkojumu, tad uh, tikai šie trīs pasākumi ir svarīgi. Pirmais uh, kādam tiek aizliegts doties uz kādu konkrētu vietu, tā tad uh, tiek aizliegts kontaktēties ar cietušo vai arī nedrīkst tuvoties, fiziski nedrīkst tuvoties upurim. Ja šie iekšējie pasākumi tiek atzīti mājas valstī, tad tiemēr tie nav vēl aizsardzības rīkojuma sastāvdaļa. Tātad tie nekad iet iekļauti Eiropas aizsardzības rīkojumā. Tālāk runājot par to, kāda veida pasākumi. Nu, tur, protams, ir nepieciešams identificēt uzbrucēju, jo ir um, šādi aturošie pasākumi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi uz dzimumu balstīts vardarbības gadījumā, Kaut gan direktīva teorētiski aplūko un attiecas uz dažādiem uh, upuriem, uh, dažādu, teiksim, tuvības pakāpi starp uh, upuri un uzbrūkošo, tur varētu būt arī uzmākšanās, bet uh, šie trīs pasākumi ir minēti gan direktīvā, gan regulā. Un uh, divos ietvaru lēmumos, ko es uh, minēju iepriekš, visi šie trīs uh, pasākumi tātad ir, tiem ir jāpastāv. Nākošo slaidu lūdzu. Kā tad tas viss reāli darbojas? Ja jūs vēlaties Eiropas aizsardzības rīkojumu, tad ir nepieciešami iekšējie valsts aizsardzības pasākumi. Tātad valsts nacionālā likumdošana tiek attiecināta balstoties jau uz esošajiem tiesību aktiem, kas ir šajā izdevēja valstī un kad tas tiek īstenots citā valstī. tad īstenošanas valsts iekšējā likumdošana arī ir ārkārtīgi svarīga. Tātad, jebkuras dalība valsts iekšējā likumdošana šādā gadījumā ir ļoti svarīga, atkarībā arī no nodrošinātās eh, aizsardzības. Bet te mēs runājam par ekvivalentiem aizsardzības līmeņiem, ne identiskiem. Tas, kas ir pieejams tātad uzņēmēju valstī, atbilstoši aizsardzības rīkojumam. Uh, Upurim nav jāuzsāk eh, juridisks eh, process vēlreiz, bet ir, ir jāprasa eh, Eiropas aizsardzības rīkojums, jo ja iekšējie pasākumi mm, pieļauj aizsardzības rīkojumu izmantošanu, tad to joprojām var pieprasīt upurs. Upurs tātad, tad, kad pieprasa šo aizsardzības rīkojumu. Tad tehniski nav nepieciešama uzklausīšana, bet mūsuprāt tas ir izšķiroši svarīgi, jo risku nepieciešams novērtēt. Ja risks ir konstants un uh, pat palielinās, es varu te sniegt reāls piemērs, teiksim, sieviete, upuris atradās izdevēji valsts mājā, drošā mājoklī, un agresors nezināja, kur šī sieviete atrodas. Ģimenes iemeslu pēc viņa izlēma atgriezties savā izcelsmes valstī. Šajā gadījumā risks palielinās, jo, ja izdevēji valstī, mm, viņi nezināja, kur šī sieviete palika, ka viņa bija devusies uz īstenošanas valsts, tad viņi nezināja, ka viņa apmeklēja savu ģimeni, tā bija atkal valsts, no kurienes nāca, kur atradās šis agresors, un uh, Iespējams, ka viņa draugi, teiksim, viņam paziņoja, ka, nu, mēs redzējām nesen tavu partneri, zinām, kur viņa ir. Un par šādām lietām mēs varam uzzināt tikai tad, ja esam uzklausījuši upuri. Ir svarīgi norādīt, ka tad, kad ir izdots Eiropas aizsardzības rīkojums, ir jāpasaka agresoram, ka eh, šāds apturošs rīkojums vai ierobežojošs rīkojums eh, tiek prasīts, ka ir pieprasīts uh, Eiropas um, aizsardzības rīkojums, un agresoram tādā gadījumā ir uh, jāzina, ka upurs pamet valsti. Tātad uh, agresoru tiesības, zināmā mērā, ir pretrunā upurtiesībām. Ir svarīgi, lai tas notiktu ātri, lai procedūras tiktu atbilstoši integrētas, uh, būtu pietiekami ātras, Runājot par direktīvas transponēšanu nacionālajā likumdošanā, tad vienmēr ir jācenšas eh, pasākums pieņemt ātri, bet eh, mana izpratne ir tāda, ka vajadzētu būt tomēr kaut kādiem laika limitiem un ka tos vienmēr būtu jāievēro, īstenojot pasākums Eiropas aizsardzības rīkojuma gadījumā. Ir svarīgi ne tikai, lai tiesneši strādātu ļoti um, kārtīgi, bet ir nepieciešams arī, lai administratīvie dienas atbilstoši darbotos. Ir jābūt skaidrībai, kādus soļus jāveic, kādi informācijas kanāli ir eh, jāizmanto šo aizsardzības rīkojumu gadījumā. Kad rīkojums ir izdots, tas nenozīmē, ka mm, tās ir procesa beigas šajā izdevēja valstī, jo šis rīkojums balstās uz dalību valsts likumdošanu. Ja ir kaut kāda izmaiņa dalībvalsts likumdošanā, tad arī um, aizsardzības rīkojumam ir jāmainās. Tātad visu laiku ir jānotiek šai apsakošanai, jābūt uh, kontaktpersonai starp izdevēju valsti un uh, īstenošanas valsti. Un tas nevienmēr ir viegli nodrošināms. Ļoti labi būtu, ja būtu zināma līmeņa harmonizācija attiecībā uz uh, sodiem, ja netiek nodrošināta atbilstība uh, šim rīkojumam. Katra dalība valsts, kad tā redz ka rīkojums netiek ievērots, tad katrai valstī ir savu pasākumu, teiksim, sākot no sodiem līdz pat e, ieslodzīšanai. Tā ka būtu labi, ja mēs te varētu atkal saskatīt kaut kādu harmonizāciju noslēgumā. Gribētu teikt. Eiropas aizsardzības rīkojumi tātad to pozitīvi un negatīvi aspekti ļoti lielā mērā ir atkarīgi no dalību valsts likumdošanas, un uh, šī likumdošana, protams, nav tikusi harmonizēta. Tā atšķiras um, dažādās valstīs Eiropas Savienībā. Tagad es došu vārdu savai kolēģei, kura vairāk pastāstīs par pētījumu un faktiskiem iegūtiem rezultātiem. Paldies! Uh, šis pētījums, uh, ko mēs veicām, bija vērsts uz to, lai izvērtātu, cik efektīvs ir Eiropas aizsardzības rīkojums. Eh, jā, mums eh, šī gada martā lūdzu to izvērtēt un esam eh, jūlijā pabeiguši, jūlijā tad pabeidzām savu pētījumu. Mēs sākām aplūkojot esošo juridisko ietvaru, te jāuzsver trīs likumdošanas līmeņus, kādus mums nācās aplūkot. Pirmām kārtām direktīvas normas kā jau neuzteica, direktīva nosaka aizsardzības rīkojuma izdošanas un īstenošanas procedūras. Tad mēs aplūkojām atsevišķo dalību valstu eh, īstenošanas eh, likumus. Eh, visas dalība valsts tātad darbojas pie šī aspekta atsevišķo dalībvalstu iekšējā likumdošana, runājot par aizsardzības eh, pasākumiem savas iekšējās likumdošanas ietvaros. Tas viss tika aplūkots. Tā tad gari neizplūdīšu par šiem jautājumiem, par to jau te tika runāts. Tika jau uzsvērts, ka dalība valstu iekšējā likumdošana ir ļoti atšķirīga. Tā tad mūsu pētījums eh, bija vērsts uz to, lai izvērtētu to visu. Kolēģi jau teica, ka Dāfna programma darbojas un mēs izmantojām arī to. Mēs tātad centāmies izvērtēt, kas ir noticis kopš 2015. gada janvāra, kad uh, direktīva par Eiropas aizsardzības rīkojumu stājās spēkā. Tātad, kas ir noticis līdz uh, šai dienai? Mēs veicām apsakojumu, izsūtījām anketu ar 28 jautājumiem, kas tika nosūtīts visām um, iestādēm visās dalībvalstīs. Uh, principā tām tieslietu uh, ministriju dibinātajām struktūrām vai mm, Eiropas lietu ministriju dibinātajām struktūrām. Uh, saņēmām atpakaļ 18 no šīm anketām un kopsavilkumā rezultāti bija diezgan eh, sarežģīti. Mums eh, šķita problemātiski saprast, eh, ar ko jāsazinās, jārunā iekšējā, tātad katrā dalībvalstī, jo nav Eiropas Savienībā kaut kāds, teiksim, saraksts vai izziņu materiāls, pie kā ir jāgriežas, ja jūs meklējat informāciju par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Tā tad bija grūti pirmām kārtām jau sakontaktēties ar iestādēm, Tā tad trūka informācijas par eh, šiem kontaktdatiem, ar kur persona jāsazinās. Tāpat arī nav Eiropas aizsardzības rīkojuma reģistrs, ne valsts eh, līmenī, ne Eiropas Savienības līmenī, un tā ir atkal liela problēma. Tāpēc ir jābūt uzmanīgiem eh, runājot par šiem septiņiem aizsardzības rīkojumiem, kas ir izsniegti. Šis cipars septiņi aizsardzības rīkojumi, kas ir tikuši izdoti. To varētu uzskatīt par tādu provizorisku ciparu, jo iespējams, ka mēs esam palaiduši garām vienu, divus eh, rīkojumus, kas ir izdot citās dalību valstīs, par ko mums nav informācijas, bet šķiet uh, gluži acīm redzam, ka, tā kā jau referenti teica, cipars ir eh, ārkārtīgi zems. Tā ir tāda, nu, traģiska, pat šokējoša situācija. Un šo divu gadu laikā ir eh, tikuši nogalināti upuri, kas pārvietojās no vienas valsts uz citu, kas neprasīja Eiropas aizsardzības rīkojumu un eh, tā tad nesaņēma šo atzīšanu un šo aizsardzības status. 2010. tūkstotis sievietes Eiropas Savienībā saņēma aizsardzības pasākums. Tikai Spānijā vien pēdējos trīs eh, mēnešos 17. gadā 9500 aizsardzības pasākumi tika apstiprināti 28%. 28% no tiem eh, lūdz no ārvalstīm iebraukušas sievietes, tātad ne spānietis. Tas nozīmē, ka ir upuri, kas eh, pārvietojas Eiropas Savienības iekšienē un neprasa Eiropas aizsardzības rīkojumu. Ņemot vērā šos rādītājus, šos ciparus, un uh, ņemot vērā atbildes, ko saņēmām uz savu anketu, šķiet, ka varam izdarīt uh, zināms secinājums attiecībā uz uh, nākotnē paredzamiem scenārijiem. Mēs jau iepriekš teicām, ka visizplatītākais vardarbības veids kur gadījumos tiek izsniegts eh, aizsardzības rīkojums, tā ir eh, vardarbība mājās, vardarbība balstoties uz eh, dzimumu piedarību. Nākotnē varēs prasīt arī Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja ir notikusi uzmākšanās vai arī, ja mm, notiek mm, nelegālu, ja notiek nelegāla cilvēku pārvadāšana. Eiropas aizsardzības rīkojumu ir iespējams izmantot pārobežu situācijās, kad, teiksim, upurs, ģimenes vai citu apsvērumu pēc, teiksim, varbūt ikdienā pat ceļo no vienas dalība valsts uz otru. Šādā gadījumā Eiropas aizsardzības rīkojums varētu būt noderīgs. Un uh, Tas nozīmē, ka būtu nepieciešama pastiprināt sadarbību starp uh, šīm divām dalībvalstīm, jo aizsardzības pasākumus šādā gadījumā ir jānodrošina abās dalībvalstīs. Trešām kārtām jānorāda, ka daudzos Eiropas aizsardzības rīkojumos tiek minēti nepilngadīgi bērni. Mēs redzam bērnus, kas uh, bēg kopā ar savām mātēm, kas dodas uz citu Eiropas Savienības dalību valsti. Eiropas aizsardzības rīkojuma sakarībā nav kāda konkrēta noteikuma attiecībā uz šiem īpašiem riskam pakļautajiem eh, riskiem. Protams, mēs arī cilvēkus ar invaliditāti varētu pievienot šim mm, sarakstam, kā jau referenti minēja iepriekš. Mūsu priekšlikums ir eh, īpaši rūpīgi aplūkot situācijas, kad šādas personas eh, parādās Eiropas aizsardzības rīkojuma pieprasījumā. Un tādā gadījumā ir jāaktivizē arī eh, upura aizsardzības direktīvas normas, jo tur ir sadaļa tieši par īpašam riskam pakļautiem, eh, pakļautām personām. Eiropas aizsardzības rīkojums paredz iespēju, ka konkrēts aizsardzības rīkojums ietvers vairāk kā vienu personu ģimenē. Tātad jābūt uzmanīgiem, ja ir ģimenes locekļi, tad viņiem jāprasa atsevišķus eh, rīkojumus, eh, un tad tos var, tā teikt, eh, salikt čupiņā kopā, teiksim, ja tur ir vecāka un bērnu rīkojumi. Upurs varētu pārvietoties caur vairākām dalību valstīm, vai arī upurs skaidri nedefinē, kurā dalību valstī teiksim, šis upurs, šī sieviete vēlas apstāties, uzturēties. Arī te tad jābūt uzmanīgiem, tad ir jāizdod uh, aizsardzības rīkojumus, eh, teiksim, katrai dalību valstī vai vienu, kas simultānā veidā aptver visas valstis. No nu, šādos gadījumos mums ir atkal jāstiprina sadarbība, informācijas apmaiņas starp iestādēm dažādajās dalību valstīs. Aplūkosim eh, nākotnes scenārijus. kāda vardarbības risks nav tieši fiziska vardarbība, bet, eh, kad mēs runājam, teiksim, par eh, kiber eh, tādu uzmākšanos, sekošanu, teksta ziņu sūtīšanu, tad jāskatās, kā šos veiktos pasākumus var uzraudzīt. Piemēram, upurs varbūt dodas uz valsti, kurā ir augstāks aizsardzības līmenis nekā izdevēja valstī. Mēs uzskatām, ka šādos gadījumos upurim nevajadzētu gūt labumu no aizsardzības pasākumiem īstenošanas valstī, bet vajadzētu gūt labumu no citiem papildu pasākumiem kāda ir šajā valstī. Tā tad, piemēram, sociālā uh, Uh, palīdzība, kaut kādi dienesti, kas var palīdzēt uh, noziegumu upuriem. Un visbeidzot, tad, kad upura mērķis ir uh, bēgt, mukt no agresora, tad Eiropas aizsardzības rīkojumu varbūt nevajadzētu izmantot, jo Mm, automātiski uzsākas eh, tiesas process un to atkal var izmantot eh, eh, šis agresors, sekotājs, lai uzzinātu, kur atrodas upuris. Tā kā aizsardzības rīkojuma mērķis ir nodrošināt pilnīgu aizsardzību, nodrošināt, ka nekāda vardarbīga akta vairs nenotiek, tad ir svarīgi, lai mums būtu šī tālākā apsakošana un uzraudzība, kas, protams, notiktu aizsardzības pasākumu īstenošanas valstī. Mūsu pētījumi ir parādījuši, ka ārkārtas situāciju telefonu numuri ir viss izplatītākais drošības pasākums Eiropas Savienības dalība valstī. Katrā dalība valstī ir upuriem īpaši paredzēta telefonu līnija. Tāpat arī ir e, elektroniskas ierīces, teiksim, aproces, e, kas ar e, radiofrekvenču vai GPS palīdzību ļauj tātad konstatēt, kur atrodas persona. Tās, šīs idejas ir ļoti interesantas, bet atkal var radīt zināmas problēmas, ja šādas ierīces grib izmantot Eiropā. Pirmkārt, tās ir ļoti dārgas, otrām kārtām ir eh, grūti, lai tehniski šīs ierīces būtu, tā teikt, dzīvoties un darbotspējīgas visā Eiropas Savienībā, tāpat arī varētu būt dažādas eh, uzraudzības sistēmas, atšķirīgas eh, dalībvalstīs, kas to visu padara ļoti sarežģītu. Tāpēc uzskatām, ka būtu ļoti labi, ja mēs aplūkotu iespējas, ko piedāvā jaunās tehnoloģijas, tā piemēram, viedtālruņi, piemēram aplikācijas. Tās jau tiek izmantotas dažās dalību valstīs. Tātad ir mobīlo telefonu aplikācijas, kuras var mm, dot trauksmi personai tad, kad tuvojas kāda bīstama situācija. Var, izte, var uztaisīt arī tādu tiešu savienojumu ar uh, policiju, tāpat arī uh, ģeo eh, atrašanas un identifikācijas sistēmas var uzstādīt. Tas varētu palīdzēt, teiksim, upuriem ar invaliditāti vai upuriem, kas nerunā attiecīgās eh, valsts eh, valodā. Varētu būt piktogrammas, teiksim, kas eh, nosūta. Varētu būt arī kaut kāda, teiksim, video, filma materiāls zīmju valodā. Vai arī, teiksim, kaut kāds video materiāls, kas ir ierakstīts dažādu dalībvalstu valodās. Mēs uzskatām, ka šāda veida tehniski pasākumi iespējas varētu būt ļoti noderīgs, lai varētu nodrošināt cilvēkiem reālu īstu aizsardzību Eiropas aizsardzības rīkojuma gadījumā. De... Un tā tad noslēgumā. Unas idejas, ka nos parecen. Un um, kā secinājumu tam visam? Un vēlētos nākt klajā ar vairākām domām, idejām, pirmām kārtām. Esam pārliecināti, ka ir ārkārtīgi svarīga tā informācija, kas tiek sniegt upurim. Ļoti svarīgi. Tas ir ne tikai tāpēc, nu, tikai tas, ka upurs pieprasa šādu aizsardzības rīkojumu. Neaizmirsīsim, ka vienīgais, kas šādu rīkojumu pieprasīt drīkst, ir upurs, respektīvi ne tikai tas, vienam un kādam viņam ir jāzina, ka šāda rīkojuma izdošanas iespējas pastāv citādi, protams, ka viņš nevar to pieprasīt. Otram kārtām informācija, kas sniegta sniegta upurim, ir saistīta arī turpmākajās procesa daļās. Upurim ir jāzina, pie kā vērsties tajā brīdī, kad nonāk līdz rīkojuma īstenošanas brīdim jāzina, kas būs, eh, kuram būs uzdots viņu aizsargāt, kāda mehānismi tiks izmantoti, kas notiks tā gadījumā, ja, piemēram, agresors pārkāp šos e, nekontaktēšanās noteikumus vai rīkojumu un tam līdzīgi. Jāzina, kāda veida aizsardzības iespējas pie, ir pieejamas. Turklāt upurim arī ir jāzina, kuru meklēt visus tos iespējamos resursus, kas ir paredzēti šāda tipa aizsardzības nodrošināšanai. Tāpēc mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu piedāvāta informācija upurim. Nu, protams, ka šī informācija ir jāpiedā, šai informācija ir jānāk no apmācīta profesionāļa no kāda sociāla darbinieka, no prokurora vai varbūt pat organ, organizācijām, kas nodarbojas ar upura aizsardzības nodrošināšanu. Otram kārtām svarīgi, ka, ja, svarīgi atcerēties par to, cik ļoti daudzšķaitnēns un sarežģīts ir šis process. To paturot prātā dalībvalstīm ir jāpārliecinās, ka upuriem ir atbilstīga pieeja juridiskai sistēmai ir jāpadara vienkārša šī pieeja, lai upuri varētu saņemt palīdzību no apmācīta personāla. Tas ir ļoti svarīgi. Upuri ir jāuzklausa, nedrīkst tikai viņiem izskaidrot kontekstu konkrētajā lietā un tam līdzīgi, bet ir jānodrošina tas, ka tiek izskaidrot arī reālie draudi, kādos upuri atrod, kas, kas viņiem ir aktuāli. Turklāt šajā gadījumā līdz ar to, protams, ir jānovērš jebkāda veida valodas barjera, jābūt arī brīvai piekļuvēji tulkošanas pakalpojumiem tajā brīdī, kad attiecīgie upuri ierodas pie iestādes pārstāvjiem. Nu, jāsaka, aizsardzības orders ir instruments, par ko nav īpaši plašas informācija. Pat profesionāļi, kas strādā šajā jomā, nevienmēr ir informēti par šādu instrumentu esamību. Uh, Un tāpēc eh, pirmām kārtām mums ir vajadzīga apmācības kursi, mums ir vajadzīgas informācijas kampaņas, profesionāla eh, apmācība ikvienam, kas varētu būt iesaistīts šāda aizsardzības ordera izdošanā un vēlāk arī īstenošanā. Protams, vajadzīga arī koordinācija starp dalību valstīm, starp um, tiesu iestādēm, mm, varas iestādēm, un tāpēc domājam, ka cen, būtu labi veidot tādu centrālo struktūru tā, lai attiecīgās kompetentās varas iestādes varētu tikt atbilstīgi identificētas, ar tām varētu sazināties. Un iespējams tās varētu arī eh, reģistrēt eh, Eiropas līmenī šo aizsardzības orderu. Atvainojos, ka pārsniedz man atvēlot uzstāšanās laiku. Lielas paldies! Paldies eh, doktoram Romanam un doktorai Oliverai par šo prezentāciju. Nu un tagad nākamais runātājs būs Lučija Avilēze. Viņa ir tiesnese un pārstāv Spānijas sieviešu tiesnešu asociāciju. Tā ir starptautiska sieviešu, tiesnešu sieviešu asociācija, kas e, darbojas Lūk Spānijā. Viņi nāks klajā ar video prezentāciju. Gribētu atgādināt, ka dažādu tehnisku aspektu dēļ šis video ieraksts un e, vidējas kvalitātes dēļ un runas ātruma dēļ tulki piedāvās tikai un vienīgi kopsavilkumu, nevis tulkojumu tam, kas e, tajā tiks teikts video noslēgumā. Tātad, lūk, šāda veida tulkojumu nu, kopsavilkums tiks piedāvāts. Buenos días, quiero agradecer al Comité de Derechos. Labrīt! Vēlētos pateikties Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai Eiropas parlamentā par iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā par Eiropas aizsardzības orderu rīkojumu īstenošanu. Un varu to darīt pateicoties modernajām tehnoloģijām. Spānijā šobrīd, it īpaši Katalonijā, kur es dzīvoju, politiskā situācija neļauj man pieņemt lēmumus, kas būtu saistīti ar valsts atstāšanu pat uz pāris stundām gribu pievērsties savās piezīmēs pārbaudošo tiesnešu darbībai, kas strādā tais šaurajā definīcijā, ko mēs Spānijā esam izveidojuši attiecībā uz, uz dzimumu, dzimumu balstītu vardarbību, un to nevar salīdzināt ar šo plašo definīciju, kas rodama Stambuls konvencijā vēlos pievērsties svarīgākiem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas aizsardzības rīkojumu, tādā formā, kā tās tika ieviests Spānijas tiesību aktos pagājušā gada novembrī, bet jāsaka, tas šis tiesību akts nav vēl nav stājies spēkā. El reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea eh, y que se adoptará cuando previamente el órgano judicial español haya adoptado una orden de alejamiento o de protección de normativa interna, el artículo 500 bis o 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eh, en una primera... Un tātad. Uz dzimumu balstīta vardarbība Spānijā. Lūk skaitļi par nāves gadījumiem, sūdzībām un aizsardzības rīkojumiem. Spānijā šāda tipa, par šādu tipu vardarbību daudzus gadus runāts netika vispār, un nebija arī izstrādāta koncepcija par to, ko nozīmē uz dzimumu balstīta vardarbība līdz 4. pasaules sieviešu konferencei, kas notika 1995. gadā Pekinā. Jāsaka, tas bija ārkārtīgi sarežģīti upuriem sievietēm, kas krīt purpura vardarbībai, jo šie noziegumi faktiski tika slēpti, un eh, sabiedrība pašos pamatos pie šīs slēpšanas bija līdzvainīga kopumā. 2004. gadā beidzot par to sāka runāt. Un tas, ka sabiedrībai kļuva nepieņemama šāda nozieguma, tapa skaidrs. Tik pieņemti arī pirmie likumi, kas vērstās pret vardarbību, kas balstās uz dzimumu. Stambuls konvencija tālāk ir novedus pie debatēm par to, ka vajadzētu paplašināt koncepciju par uz dzimumu balstītu vardarbību, lai šai koncepcijā ietvertu visus vardarbības tīpus pret sievietēm, kas nāk kā rezultāts nevienlīdzībai un vīriešu agresijai. Mēs vēlamies šo pašreizējo koncepciju paplašināt Šobrīd tā ietver tikai vārdarbību, ko īsteno dzīves biedri vai bijušie dzīves biedri, un e, vēlamies, lai tas nosaktu arī cita veida uzvedības e, tendences, e, kas nozīmē nopietnus uzbrukums sievietēm tikai tāpēc, ka tās ir sievietes. Pirmkārt, piespiedu laulības, ekonomika, ekonomika, ar ekonomiku saistītu vardarbību, sieviešu dzimumu orgānu, kropļošanu, sieviešu tirzniecību. Uh, Um, se, seksuālu uzmācību, tad arī institucionālu vardarbību. Bija tāds uh, pazīstams gadījums Spānijā, kad sievietes uh, meitu nogalināja viņas bijušais vīrs. Uh, katrā ziņā ir pieaudzis eh, to gadījumu skaits, kad sievietes noslapko viņu dzīvesbiedri vai bijušie dzīvesbiedri. Skaits tiešām ir biedējoši. Ete noslapkoja 829 cilvēkus 42 gados, laikā no 68. līdz 2010. gadam, bet dzimumu vārdar, pret dzimumu vērsta vārdarbība Spānijā ir prasījusi vairāk kā tūkstošu sieviešu dzīvības, laikā no 2003. līdz 2017. gadam vien. Tie tikai oficiālie skaitļi, un, protams, būs, ka neoficiāli šie skaidri, acīm redzot, ir vēl krietni augstāki. Līdz šim 2017. gadā vien nogalinātas ir tikušas 39 sievietes. Astoņas no šīm sievietēm pieprasīja un pēc tam arī saņēma aizsardzības rīkojumu Spānijā bet neskatoties uz šo soli, tika nogalinātas. Un šī gada skaitļi, jāsaka, ir visaugstākie, kopš vispār šāda tipa datu vākšana Spānijā tika aizsākta. Valdības aptauja, kas tika veikta 2015. gadā, konstatēja, ka no sievietēm, kas vecākas par 16 gadiem un kas bijušas attiecībās, 10,7% ir cietušas no fiziskas vardarbības, no spārdīšanas, no sišanas un tā tālāk. Vai viņām ir ticis piedraudzēts ar ieročiem, viņas ir tikušas ievainotas un šos ieročus izmantojuši viņu partneri. Šis skaitlis pieaug līdz 20%, no attiecīgo sieviešu kopuma. Ja runājam par sievietēm, kas ir dzimušas ārpus Spānijas, bet šobrīd uzturas Spānijā. Neskatoties uz šiem skaitļiem, sūdzību skaits laikā no 2009. līdz 2016. gadam ir samazinājies, un tomēr Vairāk kā 300 sūdzību par vardarbību, kas balstīta uz dzimumu, tiek iesniegta Spanijā katru dienu 2016. gadā, un kopumā tas nozīmē 108 tūkstošus sūdzību ko, kopā. Pats svarīgākais, kad runājam par Eiropas aizsardzības rīkojumu, protams, ir upurs un upura paša proaktīva darbība, un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī tiesas, tiesu iestādes un prokurori darbojas atbilstīgi un rīkojas. Visu to jums stāstu tāpēc, lai dotu jums priekšstatu par to, cik apjomīgi ir šī problēma, ne tikai šādas dzimuma vardarbības mm, jautājumā, bet arī tā sauktā institucionālā vardarbība pastāv, un tā jāsaka var pat iet pāri na nacionālajām dalību valstu robežām. Pats um, traģiskākais ir tas, ka upuri nereti šādos gadījumos jūtas pilnīgi bezpalīdzīgi viņi vēršas pie policijas vai pie tiesu iestādes, viņi nereti sastopas ar to, ka viņiem pirmām kārtām ir jāskaidro, kāpēc viņi tik ilgi ir cietuši klusu, kāpēc eh, nav neko darījuši, un tas notiek tādā naidīgā atmosfērā, un parasti vienmēr ir kāds, kas uzskata, ka viņi paši ir vainīgi pie notikušā. Daļēji tā, protams, ir sistēmas vaina, un daļēji tā ir arī stereotipu vaina, un šie stereotipi joprojām pastāv. Ja lieta ierosināta netiek, tad parasti nenotiek arī nekāda tālāka izmeklēšana par to, kāpēc nebija pietiekami pierādījumu, lai turpinātu lietas skatīšanu. Ja sūdzība tiek atsaukt, arī šajā gadījumā parasti nesako izmeklēšana par to, kāpēc šī sūdzība tikusi atsaukt. Tā vietā, lai ir nepieciešams aizstāt šo naidīgo atmosfēru policijas iecirkņos vai tiesu iestādēs, un mums vajadzētu piedāvāt tādu vidi, kur sievietes var justies droši, kur viņas var runāt par šo ļoti dziļo psiholoģisko traumu, ko viņas guvušas un kāpēc viņas daudzus gadus par notikušo ir klusējušas. Nepietiek tikai ar labiem nodomiem vien. Šāda veida rīcībā ir vajadzīgi profesionāļi, apmācītas personas. pārējot un nu, tālāk pie praktiskām problēmām, kas saistīts ar Eiropas aizsardzības rīkojumu. Manis minētais viss ir jāpatur prātā tajā brīdī, kad cenšamies izvērtēt iemeslus, kāpēc tikai neliels Eiropas aizsardzības rīkojumu skaits ir ticis piešķirts, kāpēc to ir tik maz. Pirmām kārtām nevienmēr pastāv tādi nosacījumi, kas pieļauj šādu aizsardzības rīkojumu piešķiršanu, un ir arī tādas juridiskās stratēģijas, kas tiek izmantotas, lai demotivētu upurus un, nu, tā teikt, mudinātu viņus pie šāda instrumenta neķerties. Nu, piemēram, gadījumos, kad ir kāds turists, kas cietis no uz dzimumu balstītas vardarbības šādos gadījumos. E, sievietes turisti šādos gadījumos nesūdzas, tāpēc, ka viņas vienkārši nezina, kurp doties un nezina, kā to darīt. Nu, tālāk arī policijas attieksme šajā gadījumā ir izšķirīgi svarīga. To piedzīvojām tajā gadījumā, kad runa bija par divām turistēm, kas palika kādā viesnīcā. Protams, šādos gadījumos var pastāvēt arī valodas barjera. Un, protams, nu pēc savu definīcijas turisti valstī uzturs uz pavisam neilgu laiku. E eh, Vēl viena problēma. Šāds aizsardzības rīkojums nevar tapt piešķirts automātiski. To nevar darīt ne tiesa, nedz prokuratūra no eh, acudir al juzgado, no acudir a eh, las dependencias policiales. Eh, en este sentido, el propio efecto disuasorio de la medida cautelar que pueda adoptarse, así como el rastro internacional que pueda llegar a tener y su complejidad. Šo problēmu var pārvarēt, ja tiek nodrošināta kvalitatīva informācija, bet nereti tas tomēr tā nenotiek, un te nu mēs nonākam pie pēdējās problēmas. Nu, pieņemsim, piemēram, ka attiecīgā tiesu iestāde piešķir Spānijas aizsardzības orde eh, rīkojumu nedēļas noslēgumā, un pēc tam upurs pieprasa Eiropas aizsardzības rīkojumu. Uzklausīšana attiecībā uz šāda rīkojuma noturē, eh, piešķiršana jānotur 72 stundu laikā, bet kāda šajā gadījumā varētu šo procesu, piemēram, vadīt kā priekšēdz kāds cits tiesnesis, kurš nav iepazinies ar lietas apstākļiem. Savukārt, lai piešķirtu Eiropas aizsardzības rīkojumu, rīkojumu nepieciešams izvērtēt um, upura piedāvāto informāciju, tīpaši šajā attiecīgajā periodā ir jāiz jāpēta visa veida šie sākotnējie paziņojumi, un tas jāsaka ir visai sarežģīti, tāpēc, ka jā, šāda veida lietas, kas saistīts uz dzimumu balstot vardarbību, ir jārisina strauji, nedrīkst par zemu novērtēt, novērtēt vardarbības līmeni, un, uh, protams, ka uh, jo šis laiks iestiepjas, jo lielāka iespēja, ka attiecīgā dokumentu apjoms var samazināties. Cuanto, eh, las grandes cifras en cuanto a la adopción de las órdenes de protección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 el juez o la jueza en la primera declaración previa a la comparecencia del artículo 544 ter o en su caso del artículo 544 bir y por la que se eh, So, colleagues, sorry for the slightly inelegant stop. No, nu, um, apturējam šo video, jāsaka, bet te vēl ir ārkārtīgi liela daļa no video palikusi. Paldies, Dievs, bet mums nav laika noklausīties šo Ehm, priekšnesumu, tāpēc, ka 2011. mums paredzēts balsojums, mums ir kaut kāda arī laika ierobežojuma. Turklāt mums ir vēl uzaicināts viens runātājs. Un tāpēc, godātie kolēģi, Mm, mums nebija pieejams arī tulkojums vismaz pēdējās 8-9 minūtēs. Vēlamies pateikties tiesnesē par šo uzrunu, par šo ieguldījumu. Es domāju, ka šo video varam nosūtīt visiem, kas vēlas to noklausīties, varam arī saņemt tātad um, tekstuālu šī iesniegumu, bet nu šobrīd mums tiešām vairs nav laika šo video klausīties līdz galam un es zinu, ka vēlas uzstāties arī deputāti šo debašu ietvaros. Nonākam te pie nākamā runātāja, un tas ir izpildu direktors no organizācijas Victims Support Europe, upur atbalsts Eiropā. Eh, jums jādodas prom, jums jādodas prom, jo es vienkārši īsi gribēju teikt paldies par notiekšanu. Man droši vien būs jādodas prom vēl pirms būs noslēgusi šī sanāksme. Mm. Eh, Bet vēlos visiem teikt paldies. Domāju, ka ļoti svarīgi, kā jūs sakāt, uzklausīt liecības, runāt par to, kas jau ir pieejams, kas ir noticis, un būtu liederīgi visu to arī pārbaudīt, izmantot šos instrumentus. Es, esmu, es pazīstu arī Levēnu kungu, un tāpēc, ja viņa uzstāšanos nevarēšu noklausīties, tad pilnīgi noteikti ar viņu vienkārši sazināšos pēc tam. Paldies, Terēze. Es cerams, ka Soroja var palikt pie mums vismaz līdz uzklausīšanas beigām. Paldies, Terēze, jums. Nu, tā tad. Vis, tagad runās pēdējais runātājs un eksperts, un pēc tam uzsāksim diskusijas. Varēs uzdot deputāti jautājumus. Tātad pēdējais runātājs ir Levens Altens, izpildu direktors no upura atbalsta organizācijas Eiropā. Desmit minūtes, un pēc tam būs diskusijas. Tātad Eh, jautājumu apspriešanu ar deputātiem. Lūdzu, Levant kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies, priekšādātājs kundze. Paldies arī par šo uzaicinājumu kā tika teikts, es esmu izpildu direktors organizācijā Victims Support Eiropā, kas ir upura atbalsta tīkls Eiropā. Tas attiec uz visiem noziedzības upuriem. 27 dalībnieki valstīs mēs atbalstam apmēram Nu, es ļoti daudz upurs katru gadu esmu strādājis ar Eiropas komisijā darīto tajā brīdī, kad tika ierosināts un apsvē, apspriests aizsardzības orders, tāpēc man ir tāda papildus informācija par to. Jāsaka, mēs neesam patiešām strādājuši ar šiem rīkojumiem pēc tam, pēc šī mm, tiesību aktu īstenošanas, un tas ir svarīgs lēmums, svarīgs elements, par to arī runāšu pēc brīža. Esmu pateicīgs pētniekiem par šo ziņojumu, tas atgādina man par daudzām no problēmām, ko apspriedām sarunu gaitā. Bija ļoti interesanti klausīties jūsos par tām problēmām, problēmām ja potenciālajām problēmām. Ne tik vien tas, ka, piemēram, draudus radošais varētu konstatēt, kāda ir jauna atrašanās vieta, un līdz ar to šādā veidā rīkojumu varētu kāds nevēlēties izņemt. Un, protams, ļoti svarīgi ir informācijas kampaņa, kas tiek īstenot attiecībā uz ši, šo instrumentu. Tas ir jāņem vērā bet man Jāsaka, es gribu skatīties uz šo jautājumu pavisam no cita aspekta. Pirmkārt, manuprāt, svarīgais jautājums, kāds ir pieprasījums attiecībā uz šādiem aizsardzības rīkojumiem, un tas ir ļoti sarežģīts jautājums bez šaubām pastāv tūkstošiem, tūkstošiem sieviešu visā Eiropas Savienībā un pasaulē, kas cieši no vardarbības, kam tiek nodarīts pāri un kam vajadzīgs atbalsts un aizsardzība. Par to, to šo faktu es neapšaubu, tā ir milzīga problēma un tā ir jārisina. Bet nākamais jautājums, vai pastāv pieprasījums pēc Eiropas aizsardzības rīkojumiem no upuru puses, kāda ir vajadzība pēc tādiem. Un es zinu, ka statistikas dati nav pieejami, bet vai ir sūdzības, piemēram, no upuriem par to, ka viņiem ir trūkus piekļuva aizsardzības? aizsardzībai. Aizmirsīsim par šo rīkojumu, bet vienkārši aizsardzību. Vai ir pieprasījumi no NVO, vai ir tāda pieprasījums, nesaku, ka es zinu atbild, bet ir svarīgi jautājumi. Kāpēc vairāk cilvēku organizācijās ne, neaicina uz rīcību šai jomā? Mēs mūsu organizācijās konsultējamies ar mūsu tīkla dalībniekiem katru gadu, domājam par to, ko prioritizēt, strādājam stratēģiju, iestrādājam četru gadu ietvaru programmu šogad, un tie nav jautājumi, eh, kas Un nav tāda jautājuma, ko mēs nebūtu apsprieduši. Tad, tad tāds nākamais jautājums. Kādas problēma, kādām problēmām tad sastopas cilvēki, kas tiek eh, pakļaut šādiem, eh, piemēram, aizsardzības rīkojumiem, kad viņi dodas uz ārzemēm? Un te es sagatavoju sarakstu ar jautājumiem, kas būtu šajā gadījumā aktuāli. Tas ir mm, pagājuši. Cik cilvēki tiek, eh, cik cilvēki saņem šādus aizsardzības rīkojumus, aizbrauc uz ārzemēm un pēc tam kļūst par aupuriem, lai arī šāda veida rīkojumi jau pastāv? Kāpēc tādā gadījumā viņi nemeklē apmeklē aizsardzības pasākumus ārzemēs. Cik daudz cilvēku faktiski kļūst par upuriem tajā brīdī, eh, kad dodas uz ārzemēm? Dzirdējām šeit piemērus, bet kāda statistikas dati pieejam, jo tas taču mums arī pastāst par potenciālo vajad pieprasījumu. Cik daudz cilvēki Um, dodas uz ārzemēm, pieprasa aizsardzību, bet nesaņem aizsardzību un kļūst par upuriem. Un kāpēc viņi šādus aizsardzības pasākumus nav, nesaņēma, kaut arī pieprasīja? Cik daudzi saņēma šādus rīkojumus, bet ar tiem nebija pietiekami, lai vērstos pret uh, eh, vārdarbību un tika minēta astoņu gadījumu. Jūs teicāt astoņu gadījumu, kad sievietes saņēma aizsardzības rīkojumu, bet tik un tā tika noslapkavots. Un tātad nepietiek ar to vien, ka cilvēki kļūst par upuri ārzemēs, bet kādi mēri ir pieejami šais ārzemēs, vai tie ir pietiekami, lai viņus aizsargātu. Jo tad mēs varam sākam domāt, sāk domāt arī par to, kādi nacionāli pasākumi vai aizsardzības instrumenti atbilstīgi funkcionē un kas nefunkcionē, kā praktiski šos cilvēkus aizsargāt. Cik daudz cilvēki vēlētos doties uz ārzemēm, bet nedodas, tāpēc, ka baidās, ka tur viņi netiks aizsargāti no vardarbības. Cik daudz dot, justos drošāk tajā gadījumā, ja aizsardzības rīkojums tiktu piešķirts Eiropas mērogā, un cik daudz cilvēki, kas vēlējās saņemt Eiropas aizsardzības rīkojumu, bet um, laika noilguma dēļ nav to saņēmuši. Un viens no nosacījumiem ir informācijas pasākums, kā šis process darbojas, vai iedzīvotāji vispār par to domā, tad, kad viņi dodas uz ārzemēm, cik gadus pēc konkrētās lietas, kad, piemēram, eh, aizsardzības rīkojums ir izdots, cik nedēļas, mēnešus, gadus eh, ir šis process, kuru laikā viņi tad var doties uz ārzemēm, cik ilgi viņi par to atceras kas būtu liederīgākais, ko darīt, lai aizsargātu sievietes. Mēs runājam par simtiem tūkstošu rīkojumu, kas tiek izdot katru gadu, bet 48 tūkstoši no tiem droši vien ir no Spānijas vien, tikai un vienīgi. Apmēram 95% nāk no pavisam neliela valstu skaita. Nu, tāds pats par sevi ir jau ļoti e, problēmas atklājošs jautājums visā Eiropā. Nu, kāpēc ir tā, ka Spānija šajā jomā ir tik aktīva, bet citas nē? Es nedomāju, ka tas ir tāpēc, ka Spānijā būtu vairāk e, ģimenes vardarbības, pat ja pastāv atšķirības. Un tad ir otra tipa jautājumi, kas ir jāskat, un tie saistīti ar jau izdotajiem Eiropas aizturēšanas rīkojumiem. Jāpastās, kas ar tiem notiek, kāpēc ir septiņi um, aiz, kā, kas eh, rīkojumi, kas tika izdot un netika tikai vien, kāpēc četri no tiem ir tikai, čet, veseli četri no tiem no Spānijas, kāda ir to raksturlieluma, kādā veidā tika mudināts tos pieprasīt, kāda bija pieeja pieprasījuma procesa laikā, kāda bija tiesas iestāžu pārstāvju un izpildes valsts pārstāvju pieredze šai gadījumā, vai pastāv arī tāda apmierinātība ar to no upuru puses, vai viņi ir jutuši, ka viņi saņem aizsardzību, vai tas ir bijis funkcionējoši, kā tika aizsargāt viņu personas dati. Tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi jautājumi jau pašā sākumā. Un jo ļoti daudz tālākie jautājumi tālāk ir tikai tāds spekulatīvs pārdoms par to, kas notiktu, ja šāds rīkojums tiktu izdots un tam līdzīgi, bet es nezinu, cik reiz, cik bieži vispār upuri pieprasa šos rīkojumus un tos nesaņem. Šos faktus ļoti svarīgi izprast, un tikai tad mēs varam sākt strādāt pie tā, kas ir, kāda būtu pareizākā rīcība. Un, ja savukārt upuriem šāds rīkojums nav vajadzīgs, tad kas viņiem lielākoties ir vajadzīgs nacionālā līmenī un pārobežu situācijās? Es nesaku, ka aizsardzības rīkojumi nav vajadzīgi vispār, bet es atklāts, ko nezinu, vai mums ir pierādījumi par to, ka tie tiešām ir vajadzīgi un cik lielā mērā un kādā, kādā mērā tie risina problēmas, kur dēļ tika iz, izdoti. Cik daudz cilvēku katru gadu kļūst par upuriem ģimenes vardarbības rezultātā, to ir ļoti daudz un tāpēc mums jārīkos izšķirīgi, apņēmīgi Mūsu rīcībā ir ļoti svarīgs instruments, turklāt Stambuls konvencija tur ir paredzēta ļoti visaptvaroši veidi, kā, ko, ko darīt tajos gadījumos, lai aizsargātu sievietes un palīdzētu tām un tāpēc mums eh, jānoskaidro svarīgākās prioritātes šai instrumentā, kas, kas ir svarīgākā rīcība, kas būs visefektīvākā rīcība, lai risinātu problēmas un kādā veidā Eiropas Savienība var piedāvāt pievienoto vērtību. Un ja mēs skatīsimies uz šiem jautājumiem, tad redzēsim, eh, ko darīt. Jāskatās, kā sievietēm tikt vaļā no tādām eh, neatbilstīgām, lūk, vardarbībām, attiecībām un kā saņemt aizsardzību ilgtermiņā, kā vērsties pret vainīgajiem un kā aizsargāt aizsargāt bērnus šajā kontekstā. Ja visus šos jautājumus skatīsim kopā, tad mums jādomā par to, vai ir vajadzīgs vienots Eiropas Savienības tiesība akts, kaut kādi kompakti mēri, kas būtu mm, iespējami, lai palīdzētu šai gadījumā, un kā tas palīdzēs īstenot 18. pantu upuru direktīvā. Šai pantā teica, ka nepieciešamības gadījumā šādos mēros jāiekļauj arī procedūras, kas noteikts nacionālos tiesību aktos attiecībā uz fizisku upuru un viņa ģimeņa aizsardzību. Tātad, lūk, iespēja rīkoties nacionālā līmenī. Mēs dzirdējām šīs uzstāšanās šodien. Nereti tik runāts tieši tieši par problēmām nacionālā līmenī ar nacionālās aizsardzības rīkojumu darbību. Un ja šie nacionālie rīkojumi neatbilstīgi funkcionē, tad arī Eiropas aizsardzības rīkojumu darbība tiek traucēta, pat ja ir pieprasījums pēc eh, tāda. Manuprāt, šeit divas potenciāli svarīgas prioritātes. Pirmām kārtām nodrošināt efektīvu aizsardzību un informāciju upuriem arī ārpus tiesu sistēmas. Šāda veida atbalsts palīdzēs aizsargāt upurus, ļaus tiem pieteikties runāt par to, uzzināt par to, ka šāda rīkojuma pastāv un uh, kā, ko darīt, lai tos pieprasītu. Es domāju, ka nacionālo aizsardzības mēru sistēmas arī ir jāskat, jāskatās, vai tās darbojas atbilstīgi, un tas nozīmē, ņemot vērā, ka ja tiek izveidot korektu pasākumi, kas atbilst specifiskām situācijām un kur ir jauna tehnoloģija, es domāju, ka Spānija šai ziņā ir līdere. Tajā brīdī, kad runājam par šādu aizsardzības rīkojumu efektivitāti, nepietiek ar to vien, ka mēs pasakām, jūs nedrīkstat iet šai sievietai tūmā, ir jābūt arī mēriem pasākumiem, kas ļauj par to pārliecināties, kas ļauj aizsargāt personu šādas svarbūtības gadījumā. Vai šos mērus iespējams pieņemt ātri vai ir attiecīgās drošības klauzulas? Mums ir piemēri, kad, piemēram, policija policiju, un tas ir Istambuls konvencija minēts, kad policija var nākt klajā ar uh, rīkojumiem. Katrā valstī tas nav iespējams, bet tas ir ļoti svarīgi. Sievietes mirst, tāpēc, ka viņas nevar sagaidīt brīdi, kad tiesnesis beidzot pieņems lēmumu par rīkojumu. Un valstīs, kur, piemēram, policija var nākt klajā ar pagaidu aizsardzības rīkojumiem, situācija ir daudz labāka. Vai tiek piedāvāta arī attiecīga apmācība policistiem, tiesnešiem, ierēģiem, kas ļauj attiecīgi gan identificēt risku un, beidzot, vēl arī līdz lēmumu par šādu rīkojumu pieņemšanu pieņemšanu, par visu šo problēmu izprašanu. Tā, un turklāt apmācības rezultāti jāizprot šī, šo jautājumu steidzamību. Mēs joprojām dzirdam par to, ka netiek uh, piedāvāta pieeja sievietēm šādiem instrumentiem dažādu kultūras atšķību rezultātā, jo atsevišķās kultūrās nav izpratnes par to, ko nozīmē vardarbība pret sievieti ir uz upuriem jārendē šī prakse, šī aizsardzības prakse jābūt atbilstīgām, efektīvām tehnoloģijām. Nu, lūk, tie ir tie svarīgākie, būtiskākie jautājumi eh, attiecībās prioritātēm. Un, manuprāt, kas interesanti šajā upura aizsardzības direktīvā, un uzstāšanos to ir beigšu, ir tas, ka ar šo direktīvu ir raks, radīts precedents, ir tāda atvērtība par to, ka jārunā par obligātajiem standartiem, jo, manuprāt, šī direktīva tika pieņemta un ierosināta galvenokārt pamatojoties uz uzticēšanās pamatiem. Pantā numur 22 runāts par tiesu iestāžu sadarbību, ir jāizteno pasākumu, ka šo sadarbību varētu veicināt, bet pašos pamatos pati būtība ir tas, ka, ja trūkst tiesību un instrumentu upuriem, tad tiesneši nevar uzticēties sistēmām, kas darbojas citās valstīs, ja šāda veida tiesības netiek nodrošināts. Un es domāju, tas ir tāds pats arguments arī attiecībā uz aizsardzības rīkojumiem. Ja ir tādi pasākumi, uh, kas var palīdzēt upurus aizstāvēt arī par dažāda veida riskiem, tad vai, um, mums ir jādomā par to, vai pastāvēt šī sa savstarpējā uzticēšanās starp dalībvalstu tiesu iestādēm. Es domāju, šeit varbūt ir tāda vēl atvērta iespēja situāciju uzlabot, varbūt pētniecību te varētu veikt un tam līdzīgi, bet man liekas, ka tie ir, nu, starp svarīgākiem jautājumiem. Lielas paldies, eh, ka iezīmējāt visus šos jautājumus. Man noteikti ir pāris jautājumu par to, ko jūs minējāt, bet Es gribētu dot vārdu deputātiem. Varbūt eh, viņiem ir kas sakāms vai eh, piebilstams. Protams, ka arī referenti beigās noteikti gribēs izdarīt kopsavilkumu. Gribēju tikai pārbaudīt, vai ir kāds deputāts, kas vēlas ko teikt. Lūdzu. Lūdzu. Jums vārds. Paldies. Paldies, ka devāt man vārdu priekšsēdētāji. Protams, Es eh, vēlētos vispirms pateikties visiem mūsu ekspertiem. Tas, ko jūs teicāt, ir ļoti svarīgi. Es eh, savā dzīvē neesmu saskāries ar eh, vardarbību pret sievietēm. Nu, bet es tomēr ļoti labi saprotu, cik plaša ir šī problēma un paldies arī par jūsu sniegto informāciju. Dažkārt tiek runāts šis, mm, tiek pieminēts šis ļoti mm, bēdīgi slavenais skaitlis - septiņi. Patiešām Eiropas aizsardzības rīkojums tiek izmantots ļoti maz, un domāju, ka tā ir norāde, ka mums kaut kas varbūt ir jāmaina. Te atgriežos pie sava jautājuma. Mums ir uh, tāds ļoti kvalitatīvs pētījums, bet eh, kopumā man šķiet, ka trūkst informācijas. Es eh, gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Kas nākotnē būs svarīgāks? Vai mums ir jāpārskata Eiropas aizsardzības rīkojuma direktīva, tā ir atkārtotī jāiesniedz, vai pietiks ar to, ka mēs eh, paplašināsim savas aktivitātes un mēs veicināsim šīs darbības, mm, panāksim, lai tās vairāk izmanto gan juristi, gan cietušie. Kas būtu svarīgāk jūsuprāt? Paldies, eh, Šķecins kungam. Vai ir vēl kāds kolēģis, izņemot referentus, kas vēlas izteikties? Es vēlētos arī izteikties. Es aktīvi darbojos kā deputāts šajā komitejā. Jūs noteikti to zināsiet. Tad, kad tika sagatavots šis sākotnējais priekšlikums, es vēlējos atsaukties uz Altena kunga teikto. Tāpat arī mūsu akadēmiķi runāja par praktiskiem jautājumiem. Viņi ir iepazinušies ar uh, Eh, šo situāciju. Tad valstis, kuras varēja izvēlēties vai nu piedalīties šajā pasākumā vai nē, eh, sāka piedalīties un šķita, ka mm, pastāv tāda vispārēja izpratne, ka aizsardzības rīkojums ir vajadzīgs. Tieši tāpēc arī šī izvēle tika izdarīta. Es eh, gribēju uzdot jautājumu. Šķiet, ka viena vai divas valstis izmanto šos rīkojumus daudz vairāk nekā citas, un varbūt tas norāda, ka nav labas izpratnes par eh, aizsardzības rīkojumu. Patiešām žēl, ka šis instruments, kas varēja būt tik labs un kuru varēja izmantot eh, ļoti mērtiecīgā veidā kā papildu aizsardzības rīku, uh, izmantojot arī dalībvalstu praksi vai uzlabojot šo dalībvalstu praksi. Tieši sieviešu tiesību komiteja strādāja arī pie šī instrumenta. Žēl, ka tas nav darīts. Es vēlējos arī virzīt uz priekšu šo ideju. Uzskatu, ka īstenošanas posms ir bijis patiešām ļoti slikts. Tāpat arī izpratne un informācija par šo rīku ir mm, ar vien samazinājusies. Pašā sākumā, pirmajos mēnešos, eh, šis instruments tika slavēts, par to tika daudz runāts, un es eh, redzēju, ka ir tādas valstis, kas eh, um, domāja piedalīties vai nē, beigās tomēr piedalījās un uzskatīja, ka tas ir ļoti labs rīks, lai aizsargātu sievietes tādās sarežģītās situācijās. Uh, netika uzskatīts, ka šis rīks būs uh, brīnuma līdzeklis, tas būs tikai papildu līdzeklis, kas palīdzētu šīm sievietēm ceļot. Es Libe komitejā ļoti labi to varēju novērot. Es sapratu, ka tas būtu noderīgs konkrētās situācijās. Es vēlējos to pieminēt. Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlas uzdot jautājumus pirms es došu vārdu referentam? Šķiet, eh, komisijai ir jādod vēl vārds. Sorry, sorry, you know what? It's... Es patiešām atvainojos. Ir pieļauta briesmīga kļūda. Varbūt mēs varētu labot šo kļūdu un dot vārdu arī komisijai. Mēs pavisam aizmirsām par komisiju. Es atvainojos. Name down, so please Man šeit nebija pierakstīts jūsu vārds, varbūt jūs varētu vispirms ar sevi iepazīstināt. Paldies, priekšādātāji, nav nekāda problēma. Mani sauc Izabela Periņo, esmu jaunā mm, vadītāja nodaļai, kas ir atbildīga par procesālajām krimināltiesībām, un mēs a, esam patiešām mm, pateicīgi par šo uzklausīšanu. Mums šis a, fails ir ārkārtīgi nozīmīgs. Liels paldies par uh, ļoti labajām prezentācijām un par labi sagatavoto ziņojumu. Mēs vēlētos norādīt, ka Eiropas aizsardzības rīkojuma direktīvas īstenošana un uh, regulas piemērošana par uh, aizsardzības rīkojumu savstarpēju atzīšanu civilietās mums komisijā pašlaik ir ļoti liela prioritāte. Visām dalību, uz visām dalību valstīm attiecas šī direktīva. Um, par šīs direktīvas transponēšanas pasākumiem ir jāpaziņo komisijai, bet valstis to nedarīja. Tieši tāpēc mums vajadzēja nosūtīt um, oficiālas brīdinājuma vēstules un arī argumentētas atzinumus, un um, tikai šovasar mums izdevās panākt, ka visas dalībvalstis ir transponējušas šos pasākumus, tātad pagāja divi gadi. Mums uh, pašlaik ir ļoti uh, Uh, liela prioritāte sagatavot ziņojumu, kuru mēs jums prezentēsim nākamgad. Mēs varam jums piekrist. Mēs arī esam vīlušies, un mums ir patiešām žēl redzēt, ka šis instruments netiek pietiekami daudz izmantots. Es arī piekrītu skaidrojumiem, ko mēs tikko dzirdējām no ekspertiem. Mēs arī mēģinām kontaktēties ar dalībvalstīm, lai saprastu, kāpēc tās neizmanto šo instrumentu pietiekamā apmērā. Esam saņēmuši no dalībvalstīm praktisko informāciju, bet uh, attiecībā uz kompetentajām iestādēm mēs varbūt varētu praksē runāt par to, kā šis instruments tiek izmantots, bet šī informācija netiek iekļauta e-justice portālā, bet gan Uh, tiesnešu uh, tīkla mājaslapā Judicial Network. Un mēs arī mēģinam arī iesaistīt Eiropas tiesnešu mācību tīklu. Mēs mēģinām panākt, lai uh, šī tīkla materiālos tiktu iekļautas īpašas mācības tiesu iestādēm. Mēs jau uzklausījām prokuroru no Spānijas, un mums vajadzētu informēt pilnīgi visus tiesnešus par iespēju izmantot šo instrumentu. Mēs a, esam apņēmības pilni nodrošināt šī instrumenta īstenošanu un darīt visu, lai veicinātu izpratni par šiem jautājumiem visās jomās, kas attiecas uz cietušo tiesībām. Mēs arī piešķiram um, finanšu līdzekļus Dafne programmas ietveros. Pašlaik Mēs paralēli arī veicam izvērtējumu par cietušo tiesību direktīvas īstenošanu visās dalībvalstīs. Mēs esam plānojuši organizēt augsta līmeņa ekspertu tikšanās par uh, cietušo tiesībām. Šī tikšanās notiks nākamā gada 29. janvārī. Mums ir paredzētas konstruktīvas diskusijas ar ekspertiem no dalību valstīm. Esam ieplānojuši runāt par dažādiem tematiem, kas saistās ar cietušajiem, tā skaitā Mēs vēlamies runāt arī par vardarbību pret sievietēm un aizsardzības rīkojumu izmantošanu. Kā jūs redzat, mēs esam apņēmības pilni rīkoties. Mūs visus patiešām šokē situācija dažās valstīs, jo īpaši Spānijā, bet ne tikai Spānijā, arī citās Eiropas valstīs. I th I kind... Domāju, ka tas arī ir pats galvenais um, citās valstīs Eiropā. Mm, jūsu uzstāšanās bija ļoti svarīga, jo mēs pašlaik runājam tieši par īstenošanas fāzi un par to, ka vajadzētu nodrošināt, lai šīs Eiropas aizsardzības rīkojums patiešām būtu efektīvs. Uh, vajadzētu panākt, lai citas dalībvalstis vismaz uh, sāktu par to domāt. Liels paldies! Liels paldies par sniegto informāciju! Tagad uh, tuvojamies mūsu uzklausīšanas beigām. Es vēlējos uzsvērt, ka mēs uh, dzirdējām mūsu ekspertu uzstāšanās, bet tās arī mēs varam publicēt un izplatīt visiem deputātiem. Uh, Šīs komitejas sanāksme tiek pārraidīta tiešsaistē, internetā, un jūsu teiktais noteikti tiks eh, nodots tālāk visiem kolēģiem, tā skaitā arī tiem, kas eh, šodien nebija klāt. Protams, ka arī komisijas teiktais tiks ņemts vērā. Tagad eh, savas līdzpriekšādātājas vārdā un arī savā vārdā es gribētu norādīt, ka Eiropas aizsardzības rīkojums ir viens no vislabākajiem piemēriem, kā var mm, izmantot eh, Eiropas iespējas, lai eh, palīdzētu cietušajiem. Tagad došu vārdu referentēji Sorajai Postai. Sorajā, mēs gaidām no jums eh, secinājumus un kopsavilkumu par to, ko jūs šodien dzirdējāt, un ar to arī mēs uzklausīšanu varētu beigt. Liels paldies, Klod! Liels paldies visiem par sniegto informāciju un par prezentācijām. Man tās eh, šķita ļoti nozīmīgas. Terēzē bija jādodas projām, bet viņa jau iepriekš norādīja, ka šī informācija mums ir ļoti nozīmīga. Arī komisijas teiktais eh, mums šķiet svarīgs. Domāju, ka man un Terēzei vajadzētu vēlreiz norganizēt tikšanos ar komisiju. Mēs vēlamies eh, saņemt visu informāciju, kas ir jūsu rīcībā. Levalt, jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumu, un es labprāt eh, dzirdētu atbildes uz šiem jautājumiem. Mūsu ziņojumam atbildes būtu ļoti noderīgas. Jebkurā gadījumā uzskatu, ka darāmā vēl ir daudz un jārīkojas ir ātri. Mums vajadzētu nodrošināt, lai visu mūsu pilsoņu cilvēktiesības tiktu aizsargātas. Tāpat arī komisijai vajadzētu izrādīt uh, savu apņēmību nodrošināt, lai Eiropas aizsardzības rīkojuma instruments darbojas priecājos, ka šoreiz ir arī pozitīvas ziņas. Komisijai vajadzētu uzsākt pārkāpumu procedūras pret visām dalībvalstīm, kas ir pārkāpušas uh, šo direktīvu. Es zinu, ka jūs jau esat šādas procedūras uzsākuši. Tāpat arī komisijai vajadzētu veikt informēšanas pienākumus saskaņā ar direktīvu. Vajadzētu arī veicināt pētījumus un veicināt izpratni par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Tāpat arī ir jāveic kampaņas, kas ļautu veicināt pārobežu pasākumus. Tāpat arī ir jānodrošina parāku prakses un uh, apmaiņa un sadarbība starp dalību valstīm un arī starp valstīm un pilsonsko sabiedrību. Domāju, ka komisijai vajadzētu arī uzsākt pilsoniskās sabiedrības eh, monitoringa programmu, lai saprastu, vai šis instruments pietiekami labi darbojas dalību valstīs. Mums ir jānodrošina, lai tiktu publicēts saraksts ar kompetentajām iestādēm, kas ļautu mums atzīt aizsardzības rīkojumus. Uh, Tāpat arī ir jāzina, kuras centrālās iestādes ir atbildīgas par rīkojumu nosūtīšanu. Protams, ir jāiesaist arī cietušo aizsardzības organizācijas. Vajadzētu tām dot iespēju pieprasīt eh, rīkojumu izdošanu vai arī atrisināt visus citus eh, saistītos jautājumus. Dalību valstīm vajadzētu nosodīt eh, vardarbības starp personām. Šķiet, ka Spāņu Tiesnesis teica dzimumu terorisms, vai tā ir taisnība? Jā, man patīk šis vārds, jo tas ļoti skaidri norāda, par ko šeit īsti ir runā. Vajadzētu arī nosodīt politiķus, kas trivializē šāda veida noziegumus un mēģina kaunināt cietušos. Uzskatu, ka mums vajadzētu vērsties pret šo dzimumu terorismu. Lielas paldies visiem, kas izteicās! Paldies Sorajai Postai. Paldies arī visiem ekspertiem, kas piedalījās šīs dienas sanāksmē mūsu abu komiteju organizētajā uzklausīšanā. Liels paldies arī FEM un LībE komiteju deputātiem, kas piedalījās. Kolēģi, Lībe komitejā balsošana sāksies 2011.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 Mr. Chairman, can we get on with this? Priekšsēdētāji, varbūt mēs varētu sākt darbu. Jā, es gaidīju, lai jūs to pateiktu. Un eh, noteikti ir izmantošu savu āmuriņu, bet paldies par eh, to, ka jūs mūs visus saucat pie kārtības. Lūdzu, ieņemiet vietas. Votes, everyone... Mums ir sarešķīts balsojums, vai visiem ir balsošanas kartes līdzi? Vispirms, vai kādam nav līdzi kartes? Lūdzu, norādiet eh, jau tagad. Nesakiet man to vēlāk. Tātad visiem ir savas balsošanas kartes līdzi. Labi, tad varam sākt. Ok, coordinators ready. Koordinātori ir gatavi, tad arī mēs esam gatavi. Pirmais balsojums ir par eh, 45.2001 regulas pārskatīšanu. Kolēģi, lūdzu klusu. Referente ir Kornēlija Ernsta. Vai referente ir kas sakāms? Ja nē, tad varam sākt balsot. Es vēlējos vienkārši pateikties visiem, kas piedalījās šajā darbā. Un es uh, gribēju vienkārši norādīt, ka sadarbība bija ļoti laba. Paldies, Kornēlija! Tad tagad sāksim balsojumu. Un balsosim par 17. grozījumu. Sākam balsot. 17 jūrī grozījums. Balsojam, kamēr cilvēki vēl nav apsēdušies. Lūdzu, ieņemiet vietas. I'm just, hold on, I'm just giving uh, one or two members some leeway. Došu iespēju kolēģiem vēl apsēsties, Gijams kundze jo īpaši. Es atvainojos. Labi, paldies, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss otrais pāns. Sākam balsot. Kolēģi, pauzīte. Sociāldemokrātiem esot vienu deputātu par daudz. Varbūt viņi varētu to norganizēt. Labi, tagad šķiet viss ir kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piecdesmit trešais grozījums. Sākam balsot. 253. Beidzam balsot. Vēl ar vienu Balsojam, Vosakungs. Vosakungs nevar atrast grozījumu. 253. trešajā lapusē. Kolēģi, 253. grozījums trešajā lapusē. Vai visi atrada? Beidzam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss trešais pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, 112, 113, 114, arī 115 un 116 balsojums blokā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, Mums ir jābalso par 20. grozījumu, jūrī grozījums, to palaidām garām. 20. Sākam balsot. Turpinam balsot. Un šeit tāds partijas grupai bija viena deputāta par daudz. Varbūt viens kolēģis varētu izņemt uh, savu balsošanas karti. Tautas partijas grupā vēl ir viena, viena deputāta par daudz. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. grozījums. Sākam balsot. 118. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, devītais pāns kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 126. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts, jo referente balso pret. 24. Eh, grūzījums. Sākam balsot. Divdesmit ceturtais. Mums ir radusies tehniska problēma. Pauzīte uz mirkli. Mums ir tehniska problēma. Okay. Kolēģi, tehniskas ķibeles dēļ mums eh, vajag eh, mazliet uzgaidīt. Esam pie 24. grozījuma.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 Okay, colleagues. Um, we don't vote, we just make a... Sure. Colleagues, if you could listen to me carefully. For... Kolēģi, lūdzu, ļoti ieklausieties man. Es atvainojos, Ernsts kundze, jā, šis ir jūsu ziņojums, bet mēs to atrisināsim. Eh, šķiet, ka eh, ir radusies pārslodzē aprīkojumā. Tiek reģistrēts, ka klāt ir 62 deputāti, kas balso bet eh, drīkst balsot tikai 60 deputāti. Šī mašīna tiek galā tikai ar 60 eh, deputātiem. Ir redusies pārslodzi, jo ir 62 deputāti. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu pārbaudīt. Melokungs, lūdzu, neaiztieciet mašīnu. Kolēģi, lūdzu, klausieties uzmanīgi. Kolēģi. Šeit nav jautājums par tautas partijas grupu. Varbūt koordinātori varētu ātri pārbaudīt. Varbūt jūs varētu noklausīties man līdz galam. Varbūt jūs eh, koordinātori varētu pārbaudīt, vai mums ir eh, pareizais skaits deputātu. Un tad mēs eh, vēlreiz notestēsim mašīnu. Es atvainojos par šo pauzi. Vispirms nelielas nepārbaude. Mecels kundze vienkārši izskaidrie, cik ir deputātu jūs, no jūsu grupas. A, a vote, a vote like this, in, okay. Just to check that. We do a test now, yeah? Okay. I'm presuming from all the hilarity that every coordinator... Šķiet, ka visi koordinatori ir visu pārbaudījuši. Cerams, ka tā arī ir. Tagad eh, būs tests un paskatīsimies, vai nabaga aprīkojums ar to tiks galā. Sākam balsot. Balsojiet, kā viņi jūs vēlaties. Tā ir pārbaude. Okay, have, uh... Šķiet, ka vēl ar vienu ir problēma. Tiek uh, pieregistrēti 61 uh, deputāts un mašīna vēl ar vienu ar to netiek galā. Tātad vienā grupā ir viena deputāta par daudz, bet mums eh, neparādās, kurā grupā eh, šī deputāta ir par daudz, kura tā varētu būt. It's not EPP. No, no, it's not a group. It's in general. The machine, the machine should stop. Group, it doesn't yeah. say. It will stop once you go. We don't know. The machine is not showing. Colleagues, just give us, uh, Kolēģi, pusminūtes laikā visu atrisināsim. Colleagues, um, we're going to try... Kolēģi, mēs um, mēģināsim vēlreiz notestēt sistēmu, paskatīsimies, vai mums ir 60 deputātu. Lūdzu, balsojiet tagad, ieņemiet vietas. Visi lūdzu apsēdieties, mēs balsosim. Sākam balsot. Sākam balsot. mēs varam sākt balsot? Jā, lūdzu, sākam balsot. Yeah, but I think, I think, I think. Can we not? Okay, colleagues, the problem is solved. Kolēģi, problēma būtu atrisināta. Bet mums ir atkal jāsāk ar 126. Tātad ne ar 125. Tas arī būtu viss, kas mums ir jādara. Vai visi ir apsēdušies, tad mēs varam sākt. Es atvainojos par šo kavēšanos. Vai visi gatavi? Lūdzu, mēģināsim pabeigt balsojumu pēc iespējas ātrāk. Aksel, beidziet bļāpāt. 125. 125. grozījums. Sākam balsot. Mēs sākam atkal balsot. 125. Sākam balsot. The vote is closed. That is... Beidzam balsot. Pieņemts. 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 11. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. un 25. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 136. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. pāns. Kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 31. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39., 41. un 40, 39. līdz pat 46. grozījums. Balsosim blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 157. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 163. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 164. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 165. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 166. un 167. grozījums. Tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 42. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 172. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. pāns kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 177. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rejected. Rejected. Noraidīts. 178. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 180. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 49. grozījums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 182. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 48. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 188. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kolēģi, viena kļūda. Mums ir jāatgriežas uz 184. Uh, grozījumu otro daļu. Tātad 184. Uh, otrā daļa. Sākam balsot. Tātad otrā daļa grozījumā 184. 12. lapas puse, 12. un 13. lapas puse. Sākam balsot. Tā tad atkārtošu vēlreiz atgriežamies eh, pie 184. grozījuma otrās daļas, par to arī balsojam. Visi, visiem skaidrs, visi nobalsojuši? Joprojām varat balsot? Zaļā podziņa jāsat tautas partija. Un Vosakungs lūdzu nebalsojiet pats pēc saviem grozījumiem. Beidzam balsot. Noraidīts. 186. par to nobalsojām. 206. grozījums. Sākam balsot par 206. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. grozījums un 44. identiski. 53. un 44. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 50, 45. grozījums. Jūri komiteja sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 208. grozījums pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tad nav jābalso par otro daļu. Tālāk 209. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 210. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 211. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 213. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 214. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 216. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 207. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 219. grozījums. Sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. un 220. identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 221. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 61. pants. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 228. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 62. pants. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 251. Eh, līdz 257. balsojam blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 234. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 235, 236, 237, visi identiski. Blokā balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 238 un 239 identiski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 240. 241. sākam balsot. Tātad 240. 241. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Okay. Okay. Okay.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 Labi, tad reģistrēsim jūsu balsojumu kā negatīvu balsojumu. Tas bija par 240, 241. Tā tad piefiksējiet to, kā eh, savādāk balsojumu pēc balsojuma. 242. sākam balsot. Ak, mums jābalso par 218. atvainojos, saka priekšsādātājs ar visiem saviem lūgumiem, jūs manis samulsnējāt. 218. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 242. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 243. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. šeit tautas partijai ir viens par daudz, kas balso. Tā tad lūdzu vienu, vajag mazāk. Viss kārtībā. Labi. 244. 244. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 248. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 248. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 250. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 255. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 58. 48. identiski balsojam par abiem kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešais grozījums sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 72. grozījums sākam balsot. Joprojām balsojam. kas te notiek tagad. Yeah. Pārbaudam. Tātad vēl joprojām par balsot. Beidzam balsot. Tas bija pa 72. grozījumu. Un beidzam balsot. I kept it open because I couldn't vote. So.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 Beidzam. Pieņemts. 80. grozījums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 81. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Piektais grozījums, piektais un septītais identiski. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Sastais un astotais identiski. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Astoņdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 85. Sākam. Astoņdesmit piektais grozījums, balsojam, beidzam balsot, noraidīts. Astoņdesmit sestais, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Desmitais grozījums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 13. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 92. sākam. Beidzam. Noraidīts. 93. grozījums sākam. Beidzam. Noraidīts. 14. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 14. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Un galīgais balsojums, personāla balsojums ar tekstu ar visiem grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45 pār, 7 pret 6 atturās. Un tagad balsojums par lēmumu uzsākt sarunas. Absolūtā vairākuma balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 45 balss par, 7 pret, 6 atturās. Sveicam Ernsts kundze referenti. Thank you, colleagues, for your patience. Paldies, kolēģi, par pacietību, un tagad esam nonākuši pie nākamajiem uh, eh, trījiem uh, eh, balsojumiem. Sāksim ar īstenošanas lēmumu par uh, Eh, kontrolas pasākumu piemērošanu eh, narkotiskajām vielām. Bonī kungs ir referents, eh, mums ir viens balsojums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 54 pār 1 pret, 1 eh, atturās eh, Bonīkungs. Bonīkungs, es atvainojos, man vajadzēja pajautāt, vai jūs ko gribējāt teikt, vai jūs gribējāt ko teikt. Katrā ziņā sirsnīgi sveicam. I don't know what the substance is actually, Mr. Engel. Eh, nepazīstu šo vielu, bet varbūt man tā noderētu šajā brīdī. Okay. Is this on the, this one? On this one? Yes. Do I need to read this? Yes. Okay, colleagues, we... Kolēģi, esam nonākuši pie nākamā balsojuma. Lūdzu, balsosim ātri. Es zinu, ka citiem ir jādodas eh, prom. Tad pārējām uzreiz pie nākošā ziņojuma. Eh, Malena Bjork ir eh, referente par Savienības pārmetināšanās sistēmu. Tas ir ziņojuma projekts regulai par Eiropas Savienības pārmetināšanas sistēmu. Tātad, kā jau teicu, Malina Bjorka ir referente. Man ir jāizlasa īsts paziņojums. Uh, ir 17 apsvērumi, kas atkrīt, jo 17. kompromiss tos ietver. Ir uh, pareizrakstības kļūda, balsošanas sarakstā tur vajadzētu rakstīt 17. kompromiss un nevis kaut kādu citu ciparu. Tātad eh, ceru, ka tur viss ir skaidrs un man vajadzētu pavisam īsi pajautāt, Malin, vai jūs vēlaties izteikties pirms balsojuma vai ķeramies pie balsošanas? Labi, tad pavisam īsi. Runāšu ļoti īsi, kā jau zviedri runā. Man bija problēmas ar balsošanas iekārtu. Gribētu pateikties visiem šajā telpā par eh, kopīgu darbu, īpaši ēnu referentiem, bet daudziem iestādēm, nevalstiskām organizācijām, valdībām, kas aktīvi darbojas pārmetināšanas jomā, kas ir cieši sadarbojušies ar mums, eh, strādājot pie šī ziņojuma. Ir skaidrs, ka tas ir vienīgais priekšlikums, kas uh, ir par šiem drošajiem un legālajiem veidiem, un visi cenšies tiešām darīt vislabāko. Paldies! Mums visiem nācās uh, izdarīt kompromisus, bet ceru, ka mēs uh, varēsim uh, panākt uh, pozīciju, uh, ar ko varēsim lepoties. Pateicos konsultantiem no visiem grupām, īpaši no savējās, protams, un uh, Anģelē tāpat no sekretariāta, un uh, es uh, ar cerībām raugos uz mūsu balsojumu. Paldies! Paldies, Mālen! Un tagad pārējām pie balsošanas. Sākam ar 117. grozījumu. Tātad 117. grozījums sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 118. grozījums. Tātad, nē, kompromiss numur viens, pirmais kompromiss. Tātad, pirmais kompromiss, sākam balsot. Pirmais kompromiss. Vai ir kāda problēma? Pirmais kompromiss. Vai ir kāda problēma ar pirmo kompromisu? Tātad beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss sākam balsot. Sastāv lapas puse balsošanas sarakstā. Ceturtais kompromiss balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pārējām pie piektā kompromisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts. Tālāk. Kompromiss 5A. Sākam balsot. Tātad kompromiss 5A. Sākam balsot. Kompromiss 5A. Vai visi nobalsojuši? 14. lapas puses jūsu sarakstā. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Vai viss kārtībā, viss seko? Sastais kompromiss. Sākam balsot. Sastais kompromiss. Sastais kompromiss balsojam. Lūdzu, klusāk zālē. Tātad sastais kompromiss balsojam. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Septītais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Un pāriem pie 8. kompromisa. 19. lapas puse sarakstā. 8. kompromiss sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 11. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam. Tātad 13. kompromiss, 12. pants. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss par 13. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110 grozījums, tātad 110 grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 534. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu piecpadsmitais grozījums, astoņpadsmitais pants, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 548. Sākam balsot. Neatvainojos, saka priekšsēdētājs. Atvainojos 545. Tātad 5, 4, 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 546. Sākam balsot. 546. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 548. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. Uh, grozījums apsvērumi. Tagad sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 132. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 172. Beidzam balsot. Noraidīts. 225. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 203. Nē, 228. 228. Vispirms sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 237. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 247. Beidzam balsot. Noraidīts. 248. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vai gribat izteikties pirms eh, galīgā balsojuma, Malin, lūdzu? Šķiet ir neliela problēma ar vienu no balsojumiem. Es gribētu lūgt eh, divu minūšu pārtraukumu pārunāt ar maniem ēnu referentiem, ja tas ir iespējams. Vai jūs varētu man dot divas minūtes? Paldies. Kolēģi, uz brītiņa lūdzu, bet vienu minūti dod jums. Just have some patience for a minute. But, but... Tā tad viena minūte, lūdzu, bet ātri. Ēnu referenti, ļoti ātri. Before the final vote. Pirms balsojam par, pirms ir galīgais balsojums, tā tad lūdzu pacietību nedaudz. Colleagues, just be patient for another. Lūdzu, vēl vienu minūti. Mēs runājam šeit par tiesību aktu, un tas ir pieļaujami. Just be patient for another minute. Thank you.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 Uh, Kolēģi, lūdzu, ieņemiet atkal vietas. Atbilstoši reglamentam un ar priekšsēdētāja kompetenci mēs varam atkārtoti balsot. Lūdzu, pateikšu teikumu pirms jūs sākat iebilst. Tā tad mēs balsosim. Uh, Eh, pārbalsosim vienu pantu. Tur ir nepieciešams vairākums. Pirms jūs noliedzat visu, ko saku, tad lūdzu pabeigšu teikumu. Tā tad ir nepieciešams vairākums komitejas eh, eh, pārstāvi, lai to pieļautu. Ja vairākums pieļauj pārbalsot par 5A kompromisu un 5. pāntu, tad mēs veiksim šo pārbalsojumu. Ja nebūs vairākums, kas to atbalsta, tad nē. Tā tad, vai šobrīd ir vairākums mūsu komitejā, lai pārbalsotu vēlreiz par kompromisu 5A par 5. pāntu, kā to pieļauj reglaments. Tā tad, nē ar roku parādiet. Tātad tie, kas vēlas pārbalsot pie, piecjā kompromisu par, pie, par piekto pantu, tātad paceliet roku, tātad lūdzu, ja jūs esat par šo pārbalsošanu, lūdzu, paceliet roku. Ja kāds gribēs pārbaudīt šo balsojumu, varam pārbaudīt pēc tam elektroniski, bet vispirms tā tad ar roku balsojot. Labi, tad daram elektroniski, tad pārbaudam elektroniski. Tā tad tie, kas vēlas pārbalsot vēlreiz. Tā tad lūdzu nobalsojiet elektroniski, un tad mēs skaidri zināsim. Tā tad par atkārtotu balsojumu par 5A. Tātad balsojiet attiecīgi elektroniski, jā vai nē. Vai visi nobalsojuši? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 40 balsis par. Tā tad, un tie, kas ir pret, tie var balsot pret, bet katrā ziņā vairākums tātad pieļauj šo atkārtoto balsošanu. Tā tad tas bija elektronisks balsojums, lai mēs varētu atkārtot nobalsot par kompromisu 5a, par 5. pantu komiteja. Tagad atkārtoti balsos par šo pantu. Tātad lūdzu, lūdzu uzmanību. Elektroniski balsosim. Vai varētu lūdzu klusumu ievērot telpā? Lūdzu, pārtrauciet sarunas zālē. Mēs beidzam atkārtot balsošanu, negribam to vēlreiz atkārtot. Tā tad pār kompromisu 5A par 5. pantu sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Tā tad noraidīts ar 51 balsi 8 pār un neviens neaturās. Okay, colleagues. Kolēģi. Kolēģi, lūdzu klusumu. Tā tad atbilstoši šim rezultātam mums tagad par 360 un 368 ir jābalso, kā jau tas loģiski izriet. Tā tad lūdzu uzmanību 362, 362 balsojums. Koordinātori lūdzu norādiet. Okay, just, just so lai viss būtu skaidrs. Just so that it's clear, you have to Zinu, ka saskaņojot savas pozīcijas, bet lai viss būtu skaidrs tā, tad eh, kā rezultāts eh, iepriekšējiem balsojumam ir tāds, ka mums ir jābalso pa 362 un 368. Tad lūdzu balsosim klusām. 362 grozījums. Sākam balsot. Sākam vēlreiz balsot par 362. Un jo ātrāk, jo labāk. Joprojām varat balsot. 362. Beidzam. Beidzam balsot. Un noraidīts 55 balsts pret, 2 pār, neviens neaturās. Tagad pavisam ātri pa 366. sākam balsot. Koordinātori lūdzu norādiet Beidzam balsot. Noraidīts. 58 balsis pret un neviens nebalso par. Labi, tagad balstoties uz to, tad mēs pārējām pie galīgā balsojuma. Personāla balsojums. Visi gatavi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37 balsis pār, 20 eh, pret. Eh. Sveicam referentu. Tagad balsojam par Engela kungs, kāpēc doties projām, mēs balsojam par mandātu tagad. Tātad mums ir jābalso par lēmumu uzsākt sarunas. Lūdzu, visi ieņemiet vietas, ātri nobalsosim, sākam balsot. Ielieciet balsošanas kartas atpakaļ mašīnās, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43 par 14 pret neviens neatturās. Sveicam referentu. We have a final vote. Thank you very much. Liels paldies, cienījamie kolēģi. Līdz ar to mēs noslēdzam balsošanu.